Bene, buonasera a tutti. Jā, labu pēcpusdienu visiem. Sirsnīgs sveicu jūs mūsu pēcpusdienas eh, sanāksmes daļā. Esam jau septiņas minūtes iekavējušies. Šo pēcpusdienu mums ļoti daudz, kas ir darba kārtībā. Tā kā strādāsim aktīvi. Vispirms mēs runāsim par vienotā tirgus stratēģiju. Referente ir eh, komikundze un eh, došu viņai tūlīt pat vārdu. Jā, un uh, tad. Uh, sveicam 15 jaunos studentus, uh, apmeklētājs no DG uh, tūkošanas nodaļas. Sveicu jūs un tagad došu vārdu referentē. Paldies priekšādētājiem. Jā. Tagad mēs varam pārnāt eh, tekstu. Domāju, ka veikts ir eh, ļoti labs darbs. Esam sasnieguši daudzas eh, kompromisus. 23 kompromisu grūzījumu. Daudzos punktos esam varējuši vienoties priekšējo tirgu. Esmu pārliecināta, ka tas nodrošina izaugsme Eiropā, tiek eh, novērsti šķēršļi, un eh, mēs to esam konstatējuši arī mūsu darbā. Nevaru es tagad runāt par katru atsevišķo kompromisu, jo visos eh, jau ir sagatavots teksts, kas ir pieejams, un viena lieta gribētu teikt, ir viens būtiskais aspekts. Mums ir izdevies panākt galīgo vienošanos par tēmu PVN un es domāju, ka šeit esam sasnieguši izcilu kompromisu, un tādā garā varam arī turpināt. Turklāt esam arī vienojušies par procedūrām, par uh, iepirkumu vienkāršošanu, vai arī par citiem aspektiem, kas ir svarīgi vidēju lielumu uzņēmumiem, arī par uh, izcelsmes marķējumiem un uh, Mēs esam arī mēģinājuši iepirkumus arvien vairāk uh, virzīt inovāciju virzienā. Mums ir šeit veidotas dažādas definīcijas, lai būtu skaidrs, kas ir jauna uzņēmums, jaundibināts uzņēmums, kas ir mazs uzņēmums, kas ir mikro uzņēmums, lai būtu uh, vienkāršāk orientēties visā, it īpaši saistībā ar uh, konkursiem, iepirkumiem, tālāk uh, kopīgā ekonomika, vienota ekonomika saistībā par digitālo iekšējo tirgu. Pieņēmu, ka sasniegtie kompromisi ir uh, izcils rezultāts, un rīt par to visu būs balsojums. Protams, kā es atbildēšu uz jūsu jautājumiem, ja mums tāda būs, jūs varat griezties arī uh, pie citiem ēnu referentiem. Jā, paldies. Paldies arī par īso izklāstu, ar kuru jūs eh, izklāstījāt eh, šo tematiku. Tālāk vārds ēnu referentiem. Mici kundzei no sociālistiem un demokrātiem. Ai, ai, ai. Pal Lārā, Lārā. Paldies Lārai un ēnu referentiem par eh, kooperācijas sadarbību. Tas parādīja, cik tas ir strateģiski svarīgs ziņojums. Uh, Un eh, šeit eh, dažās politiskās grupas eh, nāca saviem aspektiem, bet es domāju, ka mums ir izdevies panākt tādu ziņojumu, kas patiešām ir ļoti pozitīvs un kas sniegs labumu arī kopīgam iekšējam tirkumu. Visi 23 kompromisa grozījumi tie ir pieņemti kā pakete, un es domāju, ka to visu vajadzētu pieņemt ne pavisam 100%, ja mēs runājam par sociālistu un demokrātu viedokli, ne viss 100% ir sasniegts, bet es domāju, ka mums ļoti līdzsvarots rezultāts, un es domāju, ka tas ir kaut kas, ko vajadzētu apstiprināt rīt. Un eh, šis laika eh, grafiks bija ļoti saspringts, mums arī nebija tik daudz iespējas diskutēt, eh, bet tomēr esam varējuši vienoties un pieņemt visu. Uh, gribētu šeit norādīt, ka mūsu grozījumi, kas ir ieplūduši kompromisos, tie ir pilnīgi pieņemami. Un gribētu teikt, ka sociāldemokrātiem ir vairāki, tomēr svarīgi punkti, kas nav iekļauti. Refit, labāku regulējumu, pakāpojumu direktīva, mazumtirniecība, sociāla ekonomika, vairāk punkti nav iekļauti, bet es eh, domāju, ka tomēr, ka kopīgais gars šajā ziņojumā, ka tiek sasniegts eh, līdzsvarots teksts ar kompromisiem. Tātad, jā, tad ļoti līdz, līdzsvarots ziņojums. Tas ir viss no manas puses. Paldies. Tagad vārds eh, ēnu referentam. Uh, Danielam Dautonam. Thank you. Um... Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu pateikties referentei par uh, ļoti apjomīgo darbu, ko viņa ir paveikusi strādājot pie šī ziņojuma. Paldies arī ēnu referentiem par labo sadarbību. Mums bija laba sadarbība ar visām grupām, un no EKR puses mēs varam atbalstīt arī galējo ziņojumu. Mēs arī nesaņēmām visu, ko gribējām, bet, manuprāt, kompromiss ir ļoti labs tur tiek ņemts vērā visu grupu galvenās uh, eh, bāžas. Uh, eh, labākie ziņojuma elementi attiecībā uz dalīšanās ekonomiku, uh, to, ka tā tiek atzīta, un arī jaunie uzņēmēdarbības modeļi, ka tie būs nākotnes izaugsmes pamats, un labi ir arī, ka ir atzīmēts, ka darba ņēmējiem un devējiem ir jāatbilst arī 21. gadsimta um, uzņēmējdarbības modelim. Un eh, mēs to atbalstām, mēs atbalstām arī eh, ekonomikas eh, attīstību, vietojā tirgus attīstību. Un arī vienotiem tirgam ir jādarbojas gan mazo, gan lielo uzņēmumu labā, jo šobrīd problēma ir tā, ka vienotais tirgus tikpat labi nedarbojas uh, labajiem, um, es atvainojos maziem uzņēmumiem um, un lielie uzņēmumi bieži vien uh, gūst apjomu ietaupījumus, bet mazie uzņēmumi negūst tik lielu labumu no vienotā tirgus. Un es domāju, ka tas ir visu mūsu interesēs nodrošināt, lai, uh, mazai, uh, lai vienotais tirgus strādātu arī mazo uzņēmumu interesēs. Man ir arī prieks, ka mēs panācām labu vienošanos. Uh, un, protams, mums ir jārisina problēmas, bet nedrīkst eh, ļaut, um, pieļaut dalību valstu ierobežošanu. Pavisam ātri pieminēšu tās jomas, kuras nevaram atbalstīt, jo ir daži kompromisi, ko mūsu grupa nevarēs atbalstīt. Bet, kā jau teicu, mēs eh, atbalstīsim galīgo ziņojumu, bet šos kompromisus ne par uh, produktu drošību, tirgus uzraudzību un pak iepakojumu par šo paketi. Uh, Mēs nevaram atbalstīt eh, obligāto izcelsmes valsts norādi šeit. Daudziem eh, produktiem eh, izēvielas ir no dažādām valstīm, līdz ar to izcelsmi norādīt būs ļoti dārgi un nepraktiski. Un tas arī nepalīdzēs cīņu pret, cīņā pret viltošanu. Mēs arī nesaprotam, kāpēc šeit ir šādas prasības. Uh, par marķēšanu vispārīgi. Mums ir jānodrošina, lai uh, patērētājiem būtu pienācīga informācija, vienkāršošana šeit uh, būtu par labu gan patērētājiem, gan uzņēmumiem, bet, uh, kā jau teicu, mēs neatbalstām izcelsmes valsts norādīšanu. Gribēju tikai atkārtot, ka mēs nevaram atbalstīt šo te ideju uh, Uh, paplašināta lauksaimniecības GI uz uh, nelauksaimniecības GI. Un bieži vien to visu pārvalda ražotāju organizācijas, un ja jūs neesat ražotāju organizācijā, tad, uh, tad tas var būt ļoti ierobežojuši. Tad runa ir par geogrāfiskām norādēm. Uh, Un eh, būtu ļoti sarežģīti to visu izvērst arī vēl uz eh, ar lauksaimniecību nesaistītiem produktiem. Tātad eh, es saprotu, kāpēc šampanietis nevar nākt no citas vietas, kā tikai no šampaņas, bet es domāju, ka ir runa par precēm, kuras cilvēki ražo, uh, vai izgatavo savām rokām, tad, manuprāt, šāds geogrāfiskās norādes nav piemērots. Bet referenti zina, kāda ir mūsu pozīcija, mēs to skaidri esam pauduši. Viņi zina, ka mēs neatbalstīsim šos kompromisus, bet atbalstīsim galīgo ziņojumu, jo vienošanās ir līdzsvarota. Mēs atbalstīsim tātad uh, ziņojumu galīgo versiju. Paldies! Paldies, Daltona kungs, un tagad Aldes grupas vārdā Oker kungs. Paldies, paldies, gribētu pateikties referentē par konstruktīvo sadarbību. Visā visumā šis ir labs atzinums. Gribētu pateikties referentē par to, ka iekļāvāt daudzus alda grozījumus kompromisos, bet joprojām ir neatrisināts 9., 15., 19., 21. un 22. kompromiss Eh, tur ir ļoti ņemts vērā ECR un ETP viedoklis, eh, bet ļoti eh, gribētu vērst jūsu uzmanību uz 19, 21 un 22 kompromisu par ģeobloķēšanu. Mēs uzskatām, ka jāaicina komisija nākt klajā ar ambiciozu priekšlikumu. Alda nevar atbalstīt negatīvu formulējumu par dalīšanās ekonomiku un jeb kāds aicinājums um, novērst um, ļaunprātīgu izmantošanu. Mēs nevaram atbalstīt meidinu, un komisijai, mūsuprāt, būtu jāpārskata visas marķēšanas prasības. Prezentēt plānu un izvērtēšanas plānu, lai novērtētu, kur marķējumi ir ļoti svarīgi un kur nav tik svarīgi. Uh, Mēs arī uzskatām, ka ar digitālu līdzekļu starpniecību varētu sniegt informāciju, un tai nav jābūt obligāti uz produkta. Un tāpēc mēs uzskatām, ka 22. Uh, kompromiss nav pietiekami ambicios. Paldies! Grazie. E, nu... Paldies! No goja nevienu neredzu. Zaļie Džolio Reda nav klāt, bet lūdzu. Thank you very much. Paldies! Es šeit runāšu Džolio Rēda vārdā, kurš ir ēna referents no mūsu grupas. Pirmkārt, paldies referentai par to, ka viņa pieņēma mūsu ieteikumus par pūļu finansējumu, dalīšanās ekonomiku un atvērtiem standartiem, ko viegli var ieviest um, MBU un arī atvērtās licences modeļi. Tos mēs ieteicām, tas viss ir ļoti pozitīvi, bet ir arī zināmas bāžas, kuras saglabājas no mūsu grupas puses Arī ģeobloķēšanas gadījumā mums trūkst ambiciozitātes un vienotā digitālā tirgus sarunas arī bija labāk jāņem vērā. Un ir jābūt mētiecīgam priekšlikumam, eh, kā risināt ģeobloķēšanu, bloķēšanu, lai tomēr nebūtu eh, obligāti jāpiegādā preces visur. Uh, Runājot par patērētāju tiesībām saņemt uh, informāciju, tad uh, tur ir ja tas jāprecizē un par uh, geogrāfiskām norādēm. Tur mūsu grupa nevar piekrist par SPC ražošanu izņēmumu gadījumiem. Tur mums tas ir svarīgi mūsu grupai, lai uh, veicinātu uh, bezpatenta medikamentu ražošanu. Un šeit ir līdzīgi grozījumi no dažādām grupām. Mēs ceram, ka joprojām ir iespējams panākt uh, pozitīvu risinājumu šajā jautājumā. 219. un 220. grozījums uh, ir saskaņoti bet tur zināms formulējums e, netik ņemts vērā. Mēs ceram, ka tomēr tur var vēl veikt izmaiņas. Paldies par uzmanību. Tas arī viss. Paldies, Alpreta kungs, un uh, tagad FTD Marko Džūlija. Paldies, priekšsēdētāji, paldies. Uh, referentiem, ēda referentiem par paveikto darbu. Manuprāt, šis teksts ir uh, veiksmīgi sagatavots, un mums ir izdevies to uzlabot. Vairākos um, paragrāfos uh, tas ir paveikts kopīgi. Ir ļoti nozīmīgi pasargāt patērētāju tiesības mūsu iedzīvotājiem, mūsu strādājošiem. Tāpat arī tiek uzsvērts, ka ir nozīmīgi, lai tirgus būtu auglīgs, lai veicinātu darba vietas, nodrošinātu ekonomisko izaugsmu. Tie ir saprotamas lietas. Tāpat arī mēs esam gandarīti par pragmatisko uh, skatījumu Tāpat arī tās attiecas uz uzņēmumiem, kas jau darbojas tirgū. Un mums būs jāpieņem standarti, kuri ņem vērā šīs nozars straujo izaugsmu mūsu ekonomikā. Mums būs jāparedz elastīgi regulējumi. Jo šeit ir runa par jaunām eh, darba iespējām. Mēs ļoti labi zinām, kā tās attīstās, bet tās ir ies, eh, iespējas. Un saskaņā ar eh, geogrāfiskiem nosaukumiem no ārpus uh, pārtikas rūpniecības sektoru. Mums ir, mūsu pienākums ir veicināt ekscelences produktus. Mūsu tika sagatavots teksts attiecībā uz produktiem, kas nāk no citām valstīm. Un, Šī informācija ir jānorāda uz etiķetes, jābūt marķējumam. Mēs varam piekrist, ka patērētājam ir jābūt, eh, jābūt informētam un jādod iespēja izdarīt izvēli, kas ir apzināta, kā arī tā būtu papildu pievienotā vērtība patērētājiem. Tas pats attiecas uz farmaceitiskiem eh, produktiem pēc patenta beigšanās. Šeit mēs esam radoši labu vienošanos un šajā sakarā ir iesniegti grozījumi. Svarīgi ir ņemt eh, vērā patēta spēkā esamību, lai varētu arī saulaicīgi gatavoties šī termiņa beigām. Paldies! Eh, paldies! No ENF grupas es nevienu redz, neredzu, un tāpēc. Došu vārdu bez kavēšanās deputātiem. Vispirms Švāba kungs. Priekšsētētāji, es eh, vispirms gribētu iesniegt pateikties eh, referentei mūsu itāļu kolēģei Lērai Komī par lielisku veikto darbu. Es domāju, ka galvenais vēstījums, kas eh, izriet no šī institīvas ziņojuma Eiropas parlamentā, ir jābūt tādam, ka mēs kā parlaments komisijas darbu īstenojot un labāk īstenojot iekšējā tirgus eh, normas, un tas daudz pārsniedz arī vēl šīs komitejas kompetenci, ka mēs atbalstām kolēģi. Un, eh, lai komisijas pamatprincips, ka iekšējās tirgus ir pieejams visiem eh, Eiropas Savienības iedzīvotājiem vienalga, vai viņi būtu no ziemeļiem, austrumiem, rietumiem vai dienvidiem. Uh, ka šis pamatprincips ir jāievēro. Es domāju, ka šeit arī atsevišķi politikas jomas tiek nosauktas, un tas arī daļai ir iekļauts eh, kompromisos. Kolēģis no zaļajiem jau norādīja, ka ģenēriskie līdzekļi viņam arī ir, ir svarīgi, un eh, tas ir arī vides un veselības eh, aizsardzības komitejas lauciņš. Un uh, varbūt, ka tur nav realizēts viss, ko viņš būtu vēlējies, ir arī citas e, jomas. E, kolēģis Goka jau runāja par e, izcelsmes norādēm, geogrāfiskām norādēm, un par to arī ir bijusi kritiska diskusija tautas partijā, un tādēļ ir jo īpaši svarīgi, lai mēs gal galā gūtu vairākumu šim ziņojumam, lai gan parlaments ar mūsu referents atbalstu raidīt skaidru signālu un sirsnieks paldies visiem, kas eh, piedalījās kompromisu veidošanā. Grazie, l'onorevole Schwab, onorevole Grappini. Paldies, Švāba kungs. Nākošais runātājs Marija Grappini. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Nikolā. Pirmkārt, es vēlētos pateikties referentiekomiju Un tāpat vēlos pateikties Marlēnai, jo viņa pieņēma uh, intergrupas par MVU uzaicinājumu. Šeit bija klāt daudzas MVU asociācijas un norādīja savu viedokli par šiem atzinumiem. Abi kolēģi referenti augstu novērtēja viedokļu apmaiņu ar reālās ekonomikas pārstāvjiem. Es gribēju to norādīt. Esmu gandarīta par to, ka 20 no maniem grozījumiem ir iekļauti kompromisu grozījumiem, tomēr astoņi nav tikuši iekļauti, bet visi šie grozījumi ir paredzēti, lai varētu atbalstīt MBU. Tāds bija mans nolūks. Es esmu par to, lai jaunais ziņojums padarītu tirgu taisnīgāku, nodrošinātu veiksmīgākus apstākļus MVU, un es gribētu aicināt Dantonu kungus kafī, lai viņam skaidrotu, ka ne, ne tikai šampanietis ir jāizsargā ar izcelsmes norādu, bet arī tādi priekšmeti kā keramika, kas var tikt ražota uh, konkrētā reģionā, kurā ir atrodami konkrēta veida māli. Un tādā veidā mēs varam maksimāli atbalstīt MVU. Paldies, deputāte mm, e, Grapīnī, dodu vārdu citiem runātājiem. Nē, tāda nav, tāpēc tagad došu vārdu atkal referentei Larai Komī. Un domāju, ka kopumā darba sagatavotais teksts ir izsvērts un ceru, ka tas gūs plašu atbalstu. Es, eh, tādā veidā mēs varam rast līdzsvaru. Ik viens varbūt no kaut kā nedaudz atsakās, bet eh, patur spēkā visbūtiskāko. Tas ir svarīgi mūsu parlamentam, mūsu komitejai, kā Mēs attiecībā uz geogrāfiskās izcelsmes norādēm esam vienoti, bet tagad dodu vārdu deputātei Komī, lai viņi varētu izteikties. Paldies, es gribētu norādīt divus precizējumus. Pirmkārt, attiecībā uz farmaceitiskiem projektiem. Tas jau izskanēja vairākās sanāksmēs. Šis temats ir specifisks, šeit ir eh, ģeneriski, neģeneriski medikamenti, un tad, kad pilnībā būs gatavs teksts, mēs labāk varēsim izprast, ko pieprasa uzņēmumu, ko pieprasa pilsoņi. Un gaidot šo dokumentu, mēs esam stiprinājuši patentu sistēmu, kura nedarbojas pilnībā visās dalībvalstīs. Eh, termiņi attiecībās patenta aizsardzību eh, nevienmēr darbojas. Tālāk par izcelsmes norādēm. Es jau vairākus gadus strādāju pie šī jautājuma, bet salīdzinājumā ar iepriekšējo reizi mūsu rīcībā ir ietekmes izpēte, kur ir norādīta, norādīts svarīgums uh, ģeogrāfiskās izcelsmes norādē priekšpatērētājiem. Mums ir bijuši dažādi skatījumi uz šo jautājumu. Vienmēr izcelsmes norādes ir tikušas uzskatītas kā labvēlīgas ražotājam, bet pēc ietekmes izpētes mēs varējām uzrunāt patērētāju un izprast ietekmi uz viņu. Šeit nav runa par tirgus papildu fragmentāciju, bet drīzāk runa par to, kā mēs šeit vairāk varam runāt par paša izstrādājuma vērtību un par iespēju patērētājiem lemt par savu pirkumu. Paldies visiem! Balsojums ir paredzēts rītdien, un es ceru, ka konsens būs maksimāls, jo šis dosie ir maksimāli jānosūta uh, atpakaļ uz komisiju. Paldies! Um, uh, uh, Referentu turpina priekšsēdētājs. Mēs varam pāriet pie nākošā darba kārtības punkta, kas ir ziņojums par pasta pakalpojumu direktīvas pamierošanu. Referente ir Lucija Andersona. Paldies priekšsēdētāji. Šīs ir ļoti interesants uzdevums un ziņojums, un es vēlos pateikties visiem ēnu referentiem par viņu dalību. Tāpat es vēlos pateikties vienotā digitālā tirgus E, grupai vakardien, kur skatīja vairākus jautājumus, tā skaitā par pasta pakām. Kopā ir iesniegti 53 grozījumi no visām politiskām grupām, un daudzi būtiski jautājumi ir norādīti šajos grozījumos, kas, esmu pārliecināta, turpinās veidot visaptverošāku atzinumu. Mēs gatavojam maksimāli daudz kompromisu un mēģinam iekļaut pilnīgi visus punktus šeit. Viena lieta ir nodrošināt to, lai dalībvalsts varētu izmantot direktīvas formulējumu elastības ziņā, bet arī koncentrējoties uz to, ka dalībvalstis pienācīgi ievieš direktīvu, un tas izskan vairākās grozījumos. Tāpat arī E, pakalpojumi, ilgspējība ir atkarīga no dalību valsts spējām ņemt vērā atšķirības un, protams, ir nepieciešama uz monitorings šeit. Attiecībā uz formulējumi ļoti daudz interesanti grozījumi ir saņemti. Šeit ir e, grozījumi par pas, paku piegāžu sektoriem, par pasta un paku piegāžu nodrošināšanu. E, tāpat pārobežu paku piegāda, lai varētu nodrošināt to, nodrošināt caurskatāmību un uzticību patērētājiem un uzņēmumiem. Un arī e, šajā sakarā ir e, grozījumi par patērētāju prasījumu tiesībām, nodrošinot viņu tiesības, un jānorāda, ka vairākas dalībvalstis vēl nav pilnībā transponējušas IDR direktīvu. Tāpat, lai varētu nodrošināt, ka piegāde ir kvalitatīva un efektīva, ir arī darba spēka kritērijs pieminēts, jo šajā jomā ir nepieciešams nodrošināt ilgspējību, nodrošināt apmācību un vispārīgu dienestu un pakalpojumu kvalitāti Ir vairāki eh, grozījuma attiecībā uz jauniem, eh, jaunu operatoru ienākšanu un vienādiem spēles noteikumiem. Mēs esam sagatavojuši sākotnējo projektu kompromisu grozījumiem, ta, tas ir izsūtīts vakardien, mums šodien bija ļoti konstruktīva ēna referents sanāksme, un mēs varam turpināt strādāt pie tā, lai vēlreiz varētu norādīt, ka šis ir ļoti, manuprāt, nozīmīgs sektors, un esmu gandarīti, ka komiteja pie tā strādā. Paldies referentēji Andersonai, tālāk pāriesim pie ēnu referentiem. No tautas partijas tā ir Roza Tūna. Vārds viņai. Paldies! Priekšsēdētāji, paldies Lucijai par paveikto darbu. jautājums ir ļoti svarīgs, jo pastu un piegāžu pakalpojumi lielā mērā ietekmē vienotā tirgus darbību, taiskaitā tā digitālo aspektu. Un mums visiem ir pilnībā jāseko tam, lai šie pakalpojumi darbotos pienācīgi. Es izlasīju ziņojumu projektu, mēs esam vairāk kārtīgi to apsprieduši ar referentu, tas ir ļoti labs sākums diskusijām. Es gribētu koncentrēties uz sekojošām lietām. Pirmkārt, mums ir jāizvērtē, vai direktīvas mērķi tādi kā iekšējo pasta pakalpojumu, eh, pasta pakalpojumu iekšējais tirgus ir sasniegti. Man šķiet, ka vēl nav. Kā mēs visi zinām, mums šeit ir 28 eh, atsevišķi tirgi Eiropas Savienības teritorijā un komisijas darba dokuments. Bija universālā lo pakalpojumu pienākums, kas nevieš pietiekam daudz skaidrības. Taču kopīga lieta visiem 28 tirgiem ir tā, ka ik viens uzskata, jeb visi operatori uzskata, ka viņiem ir jādomā, jārīkojas savu uh, robežu ietvaros, bet šī aktivitāte neapstājas pie robežas. Robeža šodien tomēr nedrīkst būt šķērslis, un tā nedrīkstētu šodien izraisīt nekādas papildus izmaksas. Otrais jautājums ir transponēšana. Komisija ir eh, devusi dalībvalstīm pietiekam daudz laika direktīvas transponēšanai, un komisija gaidīja praktiski divus gadus pēc direktīvā norādītā termiņa. Diemžēl šķiet, ka eh, transponēšanas līmenis tomēr nav visai augsts. Cik man ir zināms, ir uzsākti divi pārkāpumu gadījumi no komisijas puses, bet rūpīgāk skatot transponēšanas saturu dalību valstīs, tad top skaidrs, ka ārkārtīgi bieži transponēšana nav bijusi pienācīga. Ir problēmas ar PVN, ar struktūrālu nodalījumu regulatīvajām funkcijām. Eh, tajā, kas attiec uz īpašiem tiesībām kontroli, bet papildus visam ir ārkārtīgi daudz barjeru starp operatoriem tirgū. Un mums ir jākoncentrējas intensīvāk uz šo problēmu. Sākot ar piekļuvi infrastruktūrai un beidzot ar specifiskām prasībām, kas ir paredzētas atsevišķiem operatoriem. 11 dalībvalstis bija ar īpašiem nosacījumiem, kas dubultot citu likumu prasības. Es pārāk nevēlētos koncentrēties gan uz transponēšanu. Tomēr šajā sakarā iesniegšu dažus grozījumus. Trešais punkts par ko es vēlos runāt, ir tāds, ka, manuprāt, mēs esam komiteja, kur strādā ar digitālo vienoto tirgus jautājumiem. Mums ir jādomā par perspektīvu ilgākā termiņā. Mums ir jāsaskata, ka tirgus neefektivitāte rodas no tā, kā lielās online kompānijas drīzumā būs arī piegādes kompānijas. Tā tas ir Amazon gadījumā, kura jau veido visu Eiropas eh, paciņu paku izplatīšanas tīklu. Tas nenozīmē, ka tas būtu kāds drauds, bet es labprātāk vēlētos lai mēs vairāk domātu par to, kā padarīt pasta tirgu efektīvāku. Es gribētu apspriest dažādus eh, leģislatīvos režīmus pasta piegādēm, lai uzņēmumiem būtu vieglāk darboties tirgū, vai tāda situācija ir šobrīd. Es gribētu, eh, lai mēs eh, izspriestu, vai patērētāja tiesības ir labāk aizsardzības, aizsargātas, Eh, ja tā ir pasta paka vai piegādā, piegādas paka. Varbūt ir gluži otrādi. Lūsija ar lielu gandarījumu turpināšu sadarbību, meklējot atbildes uz jautājumiem un iespējams meklējot pilnīgi jaunus risinājumus. Es nezinu, vai jūs vakar bijāt klāt darba grupā, kad izskanēja priekšlikums piekļuvas pienākumam bet mēs šo jautājumu varam vēl diskutēt. Manuprāt, ka tas varētu drosmīgi ņemt prātā jaunas idejas, pat uh, revolucionāras, jo ir pienācis laiks situāciju uzlabot tirgu. Šādā tirgu, kurš man šķiet uh, noveco. Paldies, deputātei. E, Tūnai nākošais runātājs no ECR grupas. Paldies, priekšsēdētāji! Dārgie kolēģi, arī es vēlētos pateikties referentei Lucija Andersonai, un es vēlētos pateikt ēnu referentiem, kuri ir strādājuši pie šī projekta. Esmu izskatījis grozījumus un gribētu piedāvāt savus grozījumus šiem kompromisu priekšlikumiem. It īpaši šeit būs runa pār aspektiem, kas saistām ar kvalitāti pasta pakalpojumiem un pārobežu pakalpojumiem. Man nav pārāk daudz specifisku piezīmi, tomēr es vēlētos pasvītrot to, ka komisija ir uzsvērusi nepieciešamību pēc labiem darba apstākļiem pasta darbiniekiem. Manuprāt, komisija pārāk tālu eh, iet jautājumos, kam jābūt dalību valstu kompetencē. Manuprāt, par to atbild dalību valsts un nevis komisija. Es zinu, kā vēl pie atzinuma tiks strādāts. Un domāju, ka mēs varēsim panākt kompromisu arī manis norādītajā jautājumā. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Lokegārds no Aldi grupas. Thank you, Chair, and, uh... Paldies priekšsādātāji un arī no Aldas grupas puses es gribētu pateikties referentai par līdz šim paveikto labo darbu. Es domāju, ka jau šajās divās uh, referents sanāksmēs ir uh, bijusi ļoti uh, sadarbībai, labvēlīga atmosfēra. Uh, Un šajā gadījumā Alda grupa lielā mērā piekrīt tautas partijas grupai. Un uh, jau Turns kundze ļoti labi izteicās šajā kontekstā. Mums ir lielā mērā jāpievēršas tirgumu šeit un tam, kā tirgus darbojas vai arī nedarbojas daudzās dalībvalstīs, un uh, ar šo ziņojumu mums ir jāraida skaidrs signāls uh, komisijai un visiem pārējiem dalībvalstīm, ka mēs vēlamies, lai šis tirgus labāk darbotos. Un vēl viena lieta, ko Tūnas kundze ļoti labi uzsvēra, ir tas, ka varētu ieviest, iesniegt kādu grozījumu par šī tirgus nākotni. Uh, Es tikko biju ASV ar nodarbinātības komiteju arī, lai iepazītos ar Amazon un citiem uzņēmiem, kā viņi strādā. Varbūt dažādi viedokļi par šo uzņēmumu darbu, eh, raugoties no darba ņēmēja eh, perspektīvas, bet jāatceras, ka tā būs nākotne, un mums ir arī ļoti rūpīgi jāplūko mūsu pašu tirgi eh, pasta pakalpojumu jomā. Un, uh, Varbūt ir jāpadomā tiešām ir par nākotni, varbūt tas man tagad ienāca prātā, ka mēs varētu padomāt par to, kādu uh, vēlamies redzēt mūsu tirgus nākotni. Nevilkšu garumā šīs debatas, bet gribēju pateikt, ka šeit mēs ļoti cieši sakojam tautas partijas uh, pozīcijai un referente ir arī izrādījusi ļoti labu gribu, un es domāju, ka mēs panāksim ļoti labu ziņojumu. Paldies! Bene, grazie, l'onorevole Lockegaard. E... Paldies, Lekagard kungs. Vairs nav ēnu referentu, kas gribētu izteikties, un tā kā citas politiskās grupas nav pārstāvētas uzreiz, e, dod vārdu Lūcijai. Paldies par šiem ļoti vērtīgiem komentāriem papildus diskusijai, kas mums jau bija. Es domāju, ka Roza tur ir pilnīga taisnība, ka digitālais aspekts eh, ir eh, jāiekļauj tajā visā un cerams, ka mēs to arī panāksim. Par mērķiem un transponēšanu. Uh, Viens no veidiem, kā mēs uh, varētu pārstruktūrēt pastāvošos kompromisus, ir uh, tos stiprināt, un mēs visi uh, vienojāmies, ka mēs pārāk daudz domājam iekšējā kontekstā un netik daudz pār robežām. Ja neviens to nedarīs, ja mēs to nedarīsim, tad neviens to nedarīs. Un tas ir ļoti svarīgi. Paldies par šiem punktiem, paldies arī par šo ilgtermiņu perspektīvas uzsvēršanu un pieejas pienākumu uzsvēršanu. ECR kolēģim, paldies arī jums. Man šķiet, ka darba ņēmēja jautājums vienmēr būs tāds delikāts, bet es domāju, ka mēs varēsim rast risinājumu, kas eh, nu, noteiks, kam ir eh, jābūt kādai atbildībai. Un to arī Aldi uzsver, te ir runa par uh, tirgu, par uh, to, lai tirgus strādātu pēc iespējas labāk, daudz labāk nekā līdz šim, jo uh, tas arī ir jādara. Runājot par ASV un Amazonu, pilnīgi noteikti mēs nevaram ignorēt to, kas notiek. Gribu tikai pateikt, ka tas viss ir jādara tādā cieņpilnā veidā, jo tas ir visu interesēs, lai tas tiktu tā darīts. Mēs eh, nevēršamies ne pret kādu jaunu attīstību, bet eh, tā ir ļoti rūpīgi jānovēro un jārīkojas attiecīgi un ļoti piesardzīgi. Paldies, Andersons kundze. Nezinu, vai komisija kaut ko vēl gribēja teikt. Lūdzu. Thank you, Mr. Paldies, priekšsēdētāji. Un eh, paldies visiem, kas piesaistījās, iesaistījās šās diskusijās. Mums ir liels prieks, ka parlamentā šis jautājums izraisa lielu interesi, jo tas ir svarīgs pilsoņiem. Lūcija sākumā runāja galvenokārt par pienācīgu ieviešanu, piekrītu, tur ir par paku piegādi un digitāliem izmaiņām. Jā, es piekrītu, tad lielos vilcienos mums ir vienots viedoklis par galvenajiem jautājumiem. Rastūnas kundze uzdeva jautājumu, vai mērķi, kādi ir direktīvai, ir sasniegti, un jūs teicāt, ka galvenais mērķis ir vienotais tirgus. Es, zināmā mērā, gribētu to apšaubīt. Es gribētu teikt, ka tajā laikā bija divi galvenie mērķi. Pirmkārt, palielināt sistēmas efektivitāti un kvalitāti, uzlabot pakalpojumu, kas tiek sniegts uh, patērētājiem un tā pašā laikā nodrošināt uh, rentabilitāti, jo tad, kad sākās reforma, tad bija tikai divi operatori Eiropā, kas bija rentabli, um, un tagad ir pilnīgi pretēji. Un uh, otrs jautājums, mēs uh, centāmies uh, uh uzlabot šo te rentabilitāti, bet uh, nedrīkst apdraudēt šos te universālos pakalpojumus. Uh, Un es domāju, ka šo otro mērķi um, um, universālajā pakalpojumi tiek joprojām sniegti. Jūs teicāt, ka transponēšana nevienmēr ir bijusi pietiekama ambicioza, un tāpēc nevienmēr ir bijis vienkārši alternatīviem operatoriem ienākt tirgū. Un tad šis uh, laiks, kad um, notika sarunas par eh, trešo direktīvu, tad eh, bija izaugsme, bet tagad visu laiku samazinās apjoms. Šodien es jums pilnībā piekrītu, ja mēs paraugāmies uz to, kādas ir vajadzības tagad un ko pilsoņi vēlas un ko vēlas un grib uzņēmumi, tie, tās ir pakas eh, lielākā mērā nekā. Uh, vēstules, un pēkšņi arī pārrobežu aspekts kļuvis ir aktuāls paku kontekstā. Tātad, ja jūs vēlties pārdot pāri robežām savus produktus, tad, eh, ja nav piegādes dienesti, kas būtu uzticami, eh, tad tas nav iespējams. Tātad es gribētu teikt, ka mūsu mērķi ir nedaudz mainījušies, jo tirgi ir attīstījušies. Uh, Par transponēšanu pašu, kā jau es teicu, mēs paši komisijā uzskatām, ka virkne dalībvalstu nav izrādījušas tik lielu entuziasmu tirgus atvērtības ziņā, kā mēs būtu vēlējušies redzēt. Un šī direktīva ir um, tāds ietvars, kas ir balstīts uz vispārīgiem principiem, tur ir liels manevrēšanas iespējas dalībvalstīm. valstīm Tātad, ja mēs vēlamies, lai tas viss darbotos, tad dalībvalstīm ir jābūt vienasprāts par mērķiem. Nav jau tā, ka mēs, kā komisija, vienmēr varam piespiest dalībvalsts darīt to, ko tās nevēlas darīt. Vienotais tirgus balstās ne tikai Briselē, tam vajadzētu būt visur. Česak kungs, es atvainojos, ja varbūt nepareiz izrunāju jūsu uzvārdu. Uh, Jūs teicāt, ka komisija garantē labus darba apstākļus, eh, ja pareizi sapratu jūsu teikto, tad eh, mēs eh, neesam to darījuši, tā ir dalībvalstu kompetence, un tas ir atzīts visā direktīvā, ka sociālajie un darba apstākļi ir dalībvalstu ziņā. Tad, kad uh, viņi uzliek savas licenšu prasības, viņiem tas ir atļauts saskaņā ar nacionālo likumdošanu. Tātad mēs nekad neesam centušies harmonizēt vai regulēt darba un nodarbinātības apstākļus. Lokagārda kungs atsaucās eh, uz to, ka dar, tirgiem ir jādarbojas labāk. Es eh, redzēju, ka jūs arī atsaucaties uz darba ņēmētiesībām. tiesībām grozījumos, ja es paraugos uz Dānijas tirgu, tur ir ļoti izteikta situācija, jo ne tikai pilsoņi lieto sociālos mēdījus un sūta ēpastus, uzņēmumu pāriet uz e-rēķiniem un arī e-pārvaldības risinājumi ir ļoti progresīvi Dānijā. Uh, Un tagad jūs redzat, ka Dānijas pasts uh, piegādā apmēram 40% uh, no tā apjoma, uh, kas bija viņiem pirms 15 gadiem. Iedomājieties, ja kādā uzņēmumā apjoms samazinās līdz 40% un tik un tā jūs saskaraties ar to juridisko ietvaru, kāds bija pirms bija šīs izmaiņas. Tātad, uh, parlamentam, padomē un komisijai mums visiem kopā ir jādomā par nākotni, kas notiks pēc pieciem, desmit gadiem, kāds ir juridiskais ietvars, eh, kā tas labāk varētu nākt par labu mūsu patērētājiem. Eh, vienkārši informācijai eh, bija pirms divām nedēļām attiecīgajā padomas darba grupā diskusija un padome jautāja, vai balstoties uz šo ziņojumu tagadējais ietvars vēl ir piemērots, pietiekam elastīgs, ņemot vērā tirgus izmaiņas, vai jūs uzskatāt, ka tā tas būs pēc 5 līdz 10 gadiem? Šodien daudzas dalībvalstis teica, nu jā, mēs varam kaut kā uh, izkulties, kaut kā dzīvot ar šo ietvaru, bet gandrīz visas dalībvalstis, kas bija pārstāvētas, teica, ka pēc 5 līdz 10 gadiem uh, mums būs vajadzīgs cits ietvars. Tātad tas ir mājas darbs mums visiem padomāt par to, kas mums ir nepieciešams, kas ir tas, kas ir vajadzīgs mūsu pilsoņiem. Un ar to arī savu uzstāšanos beigšu. Paldies! So, we... Es domāju, ka mēs varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. is... kas ir uh, devītais punkts - viedokļu apmaiņa par prospektu direktīvu. Un tur es esmu referente, un uh, ja jūs pieļausiet, tad es uh, palikšu arī priekšādātais krēslā, jo mums ir tikai dažas minūtes šim jautājumam. Tas ir atzinums, kuru sniegsim kā IMCO patērētā aizsardzību komiteja, ekonu komitejai par prospektu, kurš jāpublicē publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirzniecību. Tas ir direktīvas uh, pārskatīšanas process. Arī iepriekšējā sasaukumā biju uh, ekon komitejā ref, referents par to. Es uzskatu, ka svarīgi ir, uh, lai patērētāju aizsardzības jautājumi uh, uh, tiktu nodrošināt, ka tie tiešām patērētājiem nāk par labu, un lai mēs, uh, ja mēs rādāmies uz debakarkunga uh, ziņojumu ekon, un ja mēs redzam kaut ko, kas ir uh, ietekmējis pat, ietekmē patērētājs, tad to vajadzētu. Um, no mūsu puses arī novērtēt. Esmu piedāvājis 21 grozījumu. Uh, Tur ir jābūt skaidrākiem noteikumiem attiecībā uz prospekta kopsavilkumu, lai uh, kopsavilkums būtu obligāts tikai tad, kad uh, tiek uh, šis prospekts piedāvāts mazumtirdzniecībā pircējiem, un ja tā nav, tad nav obligāti jābūt kopsavilkums, jo tādu sastādīt tas var būt diezgan dārgi. Uh, Izklausās pievilcīgi noteikt eh, zināmus ierobežojumus attiecībā uz lapu garumu un tā tālāk, bet eh, šis vienotais risinājums visiem nevienmēr ir tas labākais, un tāpēc es šeit iekļauju nedaudz tomēr elastību. Es piedāvāju tā vietā, lai mēs kaut ko sauktu par uh, kopsavilkumu, lai tad tas būtu drīzāk ievad kopsavilkums. Uh, lai tas tiktu lasīts kopā ar visu pārējo informāciju prospektā. Es iesniedzu grozījumu, kur ir runa par tulkojumiem, lai kopsavilkums būtu pieejams um, tādā valodā, kā ir um, investora izcelsmes valsts. Tad ir uh, grozījums par uh, uh, to, ka mazumtirdzniecības investori var piekļūt arī obligācijām un par šo tirgu atvēršanu um, mazumtirdzniecības pircējiem. Un ir svarīgi arī, lai mazie uzņēmumi varētu piekļūt dažādu veidu kapitālam, un tāpēc mm, izņēmuma atcelšana obligācijām uh, um, padarīs to labvēlīgāk mazajiem ieguldītājiem. Un tā pašā ir jā. Um, izšķir kvalificētie un nekvalificētie investori attiecībā uz informācijas sliekšanu. Ekon referents piedāvā um, atvieglot gan augšējos, gan uh, apakšējos limitus, lai uzņēmumi varētu piekļūt kapitāla tirgiem. Un es uzskatu personīgi, ka tas nāk par labu un ka tas palīdzēs mazākiem uzņēmumiem piekļūt tirgiem, un tāpēc es personīgi uzskatu, ka mums vajadzētu atbalstīt šos ekonu grozījumus. Bet es gribētu vēlreiz to tomēr pārbaudīt patērā aizsardzības komitejā, un tāpēc mēs esam atkal iesnieguši grozījums. Un komisijam ir labs priekšlikums par sekundāro izdošanu. Tātad, tad, kad jūs atnā, atgriežaties um, tirgu, lai izlaistu vērtspapīrus vēlreiz, tad jums nevajadzētu šo prospektu sagatavot. Un šis grozījums par pūļu finansējumu. Mēs redzam, ka šie modeļi ļoti strauji attīstās Un šeit uh, ir jābūt zināmai informācijai, kas tiek sniegta patērētājiem, lai nodrošinātu, ka mazie investori uh, saņem skaidru informāciju puļu finansējumu ietvaros. Un uh, pie tā ir zināms uh, darbs uh, nepieciešams. Tātad es gribētu, lai šeit patērētāju aizsardzības. Uh, likumdošana attiektos arī uz pūļu finansēm platformām. Paskāl. Dank, Viki. Paldies, Viki. Labprāt, eh, gribētu teikt paldies referentē par izteiktiem priekšlikumiem. Ir arī vairāk priekšlikumi, ko mēs kā tautas partija varam atbalstīt, un arī IMCO komiteja vajadzētu atbalstīt kopumā. Tas ir grozījums viens, minimālais līmenis. Uh, patērētāju aizsardzībai pūļu finansējumā. Tas ir otrais uh, emisiju uh, sadalījums. Uh, tas ir 3, 4, 5. Tas ir šajā uh, grozījumā iekļauts. Tātad, kas ir mazais investors? Tas ir sastais grozījums. Tā nav nekāda problēma. Uh, komisijas ieteiktais ierobežojums uh, apkopojumam sešas lapusēs, kā tu jau teici, kā arī riska faktoru ierobežojums, arī to mm, es uzskatu drīzāk, tas ir problemātiski. Drīzāk kritiski man attieksme pret uh, izņēmumu palielināšanu uz 20 miljoniem eiro piedāvājumiem iekštemē. Es domāju, ka tas nav sevišķi pamatots jo es negribētu, lai investori un emitenti katrā dalību valstī ir saskaras ar eh, savādāku limitu robežu. Tas nozīmē mazāku harmonizāciju un lielāku sašķeltību tirgos. Otrakārt, eh, norādu sliktāko iespējamo scenāriju, tas ir astotais grozījums. Es to arī uzskatu par drīzāk nevajadzīgu, jo katrs emitents var bankrutēt, un līdz ar to šie vērtspapīri kļūs eh, bezvērtīgi. To jau katrs investors zina, kas uh, iegūda šādās lietās un arī apzinās, un tam nav vajadzīgs nekāds speci, uh, specifisks. Uh, specifiska norāde, kas attiec uz prospekta apkopojumu un definīciju par to, kas ir ievad paskaidrojumi. Es uzskatu, ka tas nav obligāti vajadzīgs, kas ir riska faktori par to, riska novērtējums pamatoties uz gadījumu iespējamību. Drīzāk es to kritiski vērēju, jo negatīvā ietekme var būt ļoti liela, un kas attiecas uz tūkojumu, apkopojumu tūkojumu, es uzskatu, ka tas ir labi, ka komisija dalību valstīm uh, atstāja to rīcībā, vai kopsaugums ir jātūko vai nē. Es drīzāk uzdot jautājumu, vai šāds uh, tūkojums vispār ir vajadzīgs, jo mums šeit ir darīšana. Uh, ar speciālistiem, kuriem šajā nozarē ir pieredze, un šie dokumenti jau ir finanšu pasaulē raksturīgajā valodā, lietotajā valodā, ka vēl apkopam tūkojums eh, tiem cilvēkiem, kas jau tā šā vai tā strādā šajā nozarē, nezinu, vai tas ir vajadzīgs, un tas ir eh, saistīts ar nevajadzīgām izmaksām mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Uh, Tie ir pirmie provizoriskie komentāri. Es pats arī iesniegšu dažus grozījumus un priecājos, ka būs arī vēl ēnu referentu sanāksmes. Tagad vārds Marija Grapienē. Domā prešedinta. De la bun început... Paldies, priekšsēdētāji. Nu, no paša sākuma jau. Es gribētu sākt ar to, ka es Eh, jums izsaka pateicības vārdus par veiksmīgo darbu un par mūsu uh, sadarbību. Es uh, piekrītu, ka mums ir jānodrošina patērētāja aizsardzība, kuri vēlas iegādāties vērtības kapitāla tirgu. Un ļoti labi, ka jūs piešķirat tik lielu vērtību informācijai, e, kas ir jānodrošina pilsoņiem. MVU ir jābūt ar piekļuvu kapitālu tirgiem, un šeit ir nepieciešams taisnīgas konkurences noteikumi, ir jāsamazina birokrātija, un tāpēc savos grozījumos es iekļāvu atsevišķus, manuprāt, būtiskus aspektus termiņus attiecībā uz. Um, dokumentiem šo dokumentu saturu publicēto informāciju, kas ir paredzēta klientam. Domāju, ka lai varētu strādāt objektīvi, un tekstā 58. punktā, kur ir norādīts, kā ir jābūt zināmam termiņam noteiktam, lai tas, kurš eh, emitē vērtspapīru, varētu publicēt informāciju, es domāju, ka šim periodam ir jābūt vienlīdzīgam kā laikam, ko piešķir investoram, lai tas varētu iepazīties ar piedāvājumu un atsaukt savu interesētību ar šo vērtspapīru. Katrā ziņā es organizēju konsultācijas grupās, sagatavoju iesniedzu 20 grozījumus. Man nav skaidrs, kāpēc ir vajadzīgs tik daudz laika, 5 plus 10 dienas, eh, kopā 15 dienas, kas ir pietiekami, lai sagatavotu šo atzinumu, visādi citādi pārējie grozījumi koncentrējas uz fiziskām personām, kas patiesībā ir vismazāk aizsargātas, kas ir patērētāji, jo to vidū būs ne tikai uzņēmumi, bet vienkārši pilsoņi katrā ziņā. Es iesniegšu jums savus grozījumu priekšlikumus un gaidu vēl citus viedokļus no saviem kolēģiem sociāldemokrātiem. Paldies! Tony G. Antanas Goka, paldies! Paldies, Vikija! Jā, es atbalstu komisijas priekšlikumu kom, ha, harmonizēt uh, prospektu. Es domāju, ka tas ir tāds uh, ļoti apņēmīgs solis uh, vienā tirgus virzienā, un tas padara tirgus efektīvākus. Harmonizējot šo prospektu noteikumus, tas ir būtisks punkts šeit. Tas sniedz investoriem informācijas skaidrību, kad viņi pieņem lēmumus par investīcijām. It īpaši tas ir svarīgi vidējiem maziem uzņēmumiem, uh, tāpēc, ka prospekta noregulējums eh, sniedz iespēju šeit eh, izvairīties no pārāk liela administratīvā sloga un izveidot skaidrs perspektīvas. No mana viedokļa šeit ir būtiski vairāki jautājumi, kurus vajadzētu atrisināt prospekta regulējumam. Viens no tiem ir komisijas priekšlikums par, par zemākajiem sliekšņiem un uh, palielināt uh, šo slieksnos 10 miljoniem eiro. Trešais uh, punkts uh, atļauj dalībvalstīm pašām pieņemt lēmumu. pieņemt lēmumu par savu dalību valodas. Uh, uh, un uh, tas ļaus izvairīties no tirgus fragmentācijas uh, dalībvalstīs. Tātad par šo kopsavilkumu koncepciju tā ir būtiska daļa, un, uh, manuprāt, tam vajadzētu iet soli soli ar visu prospektu dokumentu. Es piekrītu referentē, ka kopsavilkumam vajadzētu iekļaut visas specifiskās un būtiskās informācijas, kas būtu izšķirošas investoriem, kad viņi pieņem lēmumu. Es aicinu komisiju pārskatīt uh, no kopsavilkuma noteikumus. Tas ir vēl svarīgāk kurus būtiskos punktus iekļaut kopsavilkumā. Drīzāk nekā šeit uh, veidot tās perspektīvas administratīvās uh, noteikumus. Un tam ir izšķiroša loma, lai nodrošinātu uh, efektīvu piekļuvi. Es domāju, ka maziem vidējie uzņēmumu viņiem vajadzētu veidot pašiem savu platformu, un es domāju, ka prospekta informācija vajadzēja būt digitālā veidā. Uh, mazie vidēji uzņēmumi gūs labumu no efektīvas informācijas, no tās pieejamības, kas uh, būs būtisks virzītājs spēks un zinos Eiropas Savienības ekonomikai. Andrijas. Jā, paldies, Vikija, par ļoti labi sagatavoto atzinumu. Mūsu ēnu referēts eh, Paskās Aļemons jau ir aizgājis prom, bet es eh, varu piekrist eh, tam, ko viņš teica. No man viedokļa raukoties ir divi kritiskie punkti komisijas priekšlikumā, tādēļ, ka riska faktori, kā to komisija arī iesaka, ņemot vērā iespējamību un kaitējumu potenciālu, uh, Tas eh, nav iespējams to ļoti skaidri paredzēt, jo ekonomiskos riska faktors nevar tik vienkārši iedalīt piecās kategorijās un pēc tam būtu droši, ka visi riska faktori būs vieglāk saprotami emitentiem. Tādēļ es domāju, ka šeit mums vajadzētu būt piesardzīgiem, nevajadzētu izraisīt kaut kādas nepareizas gaidas. Otrakārt, priekšsēdētāji, un to kolēģis eh, Antons Goja jau pieminēja, nav īsti skaidrs, kādēļ ir izņēmums. Vairumtirzniecībai jo tur arī ir viss zināms par riska faktoriem, un, protams, mums vajadzētu uzmanīties, lai tie riska faktori, kas ir apkopoti prospektā, lai tur būtu runa arī par riska faktoriem, kas pārsniedz Eiropas Savienības iekšē tirgus robežu, jo ļoti daudzi uzņēmumi, kas ASV, Japānā un Ķīnā un citās pasaules daļās aktīvi darbojas. Un kad visi vairumtirniecības eh, vērtspapīri šeit tiktu izslēgti no direktīvas, tad eh, šāda emitentiem, kuri plāno darboties citās pasaules daļās, tas radītu vēl papildus birokrātiskos lūk. Tad es domāju, ka pareizi ka mēs e, šeit ieņemam kritisku nostāju. Es pats esmu sagatavojis grozījumu priešlikumus un kolēģis arī Mons e, un arī par to izteicās un ekonomikas komiteja e, arī varētu dot norādes par mūsu nostāju. Paldies! Vai vēl kāds vēlas izteikties? Pirmkārt, es domāju, šķiet, ka ekon uh, referents nav šeit, bet būtu labi, ja viņš būtu iekļauts mūsu darbā, varētu va, viņu uzaicināt uz ēnu referentu sanāksmi. To varētu norganizēt, David. Ja pāris būtiskie punkti. Ir tīpaši, lai atbildētu Andrēs jautājumu man arī Paskālam. Ko mēs mēģinām darīt? Mēs mēģinām veidot kapitāla tirgus savienību, lai vienkāršot investoriem ieguldīt un tāpat, lai arī vienkāršot mazajiem vidējiem uzņēmumiem piekļūt kapitālam. Pēc gadus apakaļ, kad es strādāju e, pie šī dokumenta, biju arī referente pie līdzīga dokumenta. Jā, šeit e, patiešām rievatās dokuments, kas reāli palīdz eh, maziem vedējiem uzņēmumiem un, un atļauj viņiem piekļūt kapitāla tirgu. Un kas notika? Tas viss atgriezās eh, iepriekšējā diskusiju līmenī. Un, eh, ja ir 5 miljoni eiro akciju vērtība un izmaksas ir pusmiljons eiro Tas ir kapitāla jautājums, un uh, tad jūs nedodaties uz kapitāla tirgu, un šis līmenis 5 miljoni par zemu. Es uh, ieteicu paaugstināt uz 20 miljoniem. Un es domāju, ka lielākā daļa no patērētājiem, kad viņi iegūda akcijās, tad vidējais ieguldītājs iegūda vai nu kapitāla tirgūs, eh, bet viņi neiegūda šās individuālas summas eh, nelielās eh, emisijās. Un es domāju, ka tas nav jautājums tikai par lieliem ieguldītājiem. Jautājums par valodām ir īpaši atbildot uz jautājumu to, kā veidot stipru aizsardzību patērētājiem. Es domāju, ka valodai prospektā vajadzētu būt eh, noteikti, un Andrēvs eh, par eh, vairumtirdzniecības akcijām attiecībā pret pārējām. Gribu atgriezties pie šī jautājuma. Šeit galvenokārt runa ir par to, ja nav liels prospekts, mazumtirdzniecībā, tad nevajadzētu vēl faktiski rakstīt šādu papildus kopsavilkumu. Ir pārāk sarežģīti, ja mēs gribam par daudz noteikt šim kopsavilkumam, jo tad var sanākt tā, ka mēs atkal ieviešam par daudz birokrātiju. Vienkāršākais risinājums komisijai būtu pateikt, eh, visi prospektiem ir sešas lapuses un ir tik un tiku informācija par katru investīciju, bet dažas tēmas ir sarežģītākas nekā citas. Tādēļ es domāju, ka mm, drusku vairāk elastīgums šeit nekaitēs, un varbūt, ka nākošais mēs varam par to parunāt detalizēt, bet es ceru, ka mēs varēsim risināt to tādā garā, ka MVU nezaudēs patērētāju aizsardzību, ir īpaši, ja runa ir par lielākiem, lielākā akciju vērtību. Jā, paldies, un tagad mūsu desmit minūtes kafijas pauze. Mēs vēl gaidām komisāru ierašanos. So, ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, lūdzu ņemiet vietas. Sveicām komisāru Ettingeru. And thank, thank you very much. Un sniegt paldies, ka esat atnācis pie mums uz iekšē tirgus un uh, paturētā aizsardzības komiteju. Jā, Un šīs tikšanās mērķis ir diskutēt par komisijas programmu un iniciatīvām un apmainīties ar viedokļiem par progresu, kas ir sasniegta dokumentiem par digitālu ekonomiku un sabiedrību. Daži no tiem jau ir komisārs prezentējis, bet daži ir pieņemti. Mēs vēlamies izprast jūsu prioritātes šajā gadu un nākamajos gados runātāju saraksts Sanāksmes uzstādīt, tiek sastādīts. Un eh, vispirms mēs uzklausīsim jūsu prezentāciju, pēc tam apmainīsimies ar viedokļiem. Paldies, un tagad jums vārds. Cienējumā priekšsādātāja, cienējumā Fārdas kundze, cienējumās dāmas un kungi, deputāti, sirsnieks paldies par iespēju uzstāties, vēlos sniegt nelielu skatu atpakaļ vēsturē un uh, lai varētu runāt arī par eh, konsultācijām, kas attiec uz nākamajiem 9-12 mēnešiem. Ko esam paveikuši? Mēs esam vienojušies par eh, tīkla un informācijas drošībā NIS direktīva, un eh, uz to pamatojas arī nākamais darbs. Dibinām kiberdrošību, publisko platformu pietiekumam apvārsnes 2020 un īstenošanā visos pārējos paredzētajās aktivitātēs. Tur ir eh, ļoti paredzēts ļoti liels, eh, augsts līmenis datu drošībā. Ko esam eh, paveikuši? TSN pakete. Un pašlaik esam strādājam pie temata piekļuva tīklam bez barjerām. Un nākamnedēļ būs nākamais trielos, kas sniegs iespēju sasņot viedokļus starp eh, padomi un parlamentu un komisiju ar eh, mūsu līdzdalību un eh, vēlamies sasniegt vienošanos, būtisku pavērsienu vienošanos virzienā. Vakar mēs komisijā runājam par Eiropas eh, ekonomikas eh, digitalizāciju. Tā ir pakete. Par ko tur ir runa? Hanoveras eh, rūpniecības mesē bija strukturēts dialogs ar ražotājiem, arotbiedrībām, dalībvalstīm un pastāvošajām dalībvalstu tīkliem, kas eh, ir eh, apvienotajā karalistē katapults vai arī Francijā savus tīklus vai Nīderlandē Smart Factory eh, Vācijā. Industrija 4.0, Austrijā arī līdzīga programma, un mēs vēlamies digitalizācijas ceļā mūsu reālo ekonomiku, mūsu ražotājus, viņiem piedāvāt pied, pievienoto vērtību Eiropas līmenī. Mēs vēlamies ar šo paketi uh, tīklu, tīklu izveidot, dalībvalstu tīklu, tīklu. Mēs vēlamies sarakstu standartizācijā, strādā pie šāda saraksta Eiropas līmenī ar standartizācijas eh, ierīcēm Sensei Vek, ECI un citām, kur mēs eh, par šo digitālo nākotni M pret M, M to M Mēs vēlamies uzsākt standartizācijas soļus, mēs vēlamies to koordinēt un pātrināt. Mēs esam arī perspektīvi raudzējušies uz uh, konektivitātes jautājumu. Arī viņa puses uh, vēlāk nekā 2020. 2050 uh, arī uz uh, ceļā uz gigabaitu sabiedrību. Un mēs esam jau tālu pavirzījušies arī uz Eiropas uh, pētniecības uh, tīkla veidošanu ne tikai to iedibināt, bet arī līdzfinansēt, eh, lai arī rūpniecība un eh, zinātne Eiropā varētu apvienoties, lai būtu piekļuvi visiem zinātniekiem, lai visiem pētniecības institūtiem būtu piekļuvi tīklam, kas Eiropā strādā. Budžetā ir paredzēta līdzekļi, lai būtu investīcijas lielajos uh, datoros, uh, High Performance Computing ar mēķi, lai mēs būtu starp labākajiem trim pasaulē, labākajiem desmit pasaulē, labākajiem divdesmit pasaulē ar lai mums būtu jaudīgi centri, viens, trīs, pieci šādi centri, lai būtu interesanti konsorcija no vairākām dalību valstīm, vai arī manā dzimtajā valstī no vairākām vietām, arī pie Študgartes, kas eh, pašlaik eh, ir, mēs runājam ar viņiem, un, un mērķis ir nākamajos divos, trijos eh, gados eh, šajā high performance computing, eh, lai varētu ieguldīt līdzekļus. Šī pakete, kas ir izveidota, nākam pirmdien Hanoverā tiks stādīt priekšā Hanoverē, un tas būs mūsu struktūrēto dialogu pamats kopā ar eh, ekonomiku, ar arotbiedrībām, ar zinātnes pārstāvjiem, lai šos projektus eh, varētu iztenot eh, mūsu rūpniecības digitalizācijas projektā. Maijā komisija vēlas nāklajā ar e-komercijas paketi, par to būs konsultācijas un tiks pieņems lēmums. Tur runa ir par ģeobloķēšanu. Tur runa ir par pasta piegādes pa, pakalpojumiem, paku piegādēm un regulējumu. Šajā jomā runa ir audiovizuālajiem mediju pakalpojumu direktīvu. Tātad eh, tas ir direktīva kopums digitālajā pasaulē. Un runa ir par eh, pirmo paziņojumu, kas pamatojas uz konsultācijām par tēmām, vai ir regulējuma nepieciešams eh, tiešsaistes platformām. Tā, tas ir ar jautājumu zīmi. Geobloķēšana. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešama rīkoties komerciālajā sektorā, tiešsaistes sektorā, e-komercijā, lai novērstu tirgus fragmentāciju un lai tehniski un juridiski tiktu radīts pamats, lai katrs fiziski no Varšavas, Bordeaux, varētu doties uz vīna veikalu, pirkt tur vīnu, ņemt līdzi, transportēt, eh, dāvināt, lai to visu varētu darīt arī tiešsaistē. Un eh, lai nevajadzētu Varšavā uh, braukt uz kādu vīna uh, pārdo, pārdošanas vietu Gdaņskā vai Brēmenē. Mēs nevēlamies uh, uzlikt par pienākumu tirgotājiem darboties visā Eiropā. Uh, piemēram, Bavārijas mežā nevajadzētu uzlikt par pienākumu, lai viņš eh, pudu puskilogramu sieru būtu spiests nosūtīt uz Portugālu, bet mēs vēlamies, lai tiešsaistes pasaule tos tehniskās bloķējumus, kas pašlaik pastāv un kas eh, reālajā pasaulē vairs nepastāv, lai eh, nebūtu šādi šķēršļi ilgstoši. Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva tā ir no 2007. gada. Kopš tā laika tehnika kādā veidā kustīgas bildes tiek eh, transportētas un kā tās izmantotas, tas viss ir mainījies. Piemēram, BBC, RAI, France Telecom, ARD, CDF, eh, raidītāji, kanāli, RTA, Pro 7, Sat 1 un citi. Tātad pārraides eh, pakalpojums niedzēji Amazon, YouTube, vai arī jauni konkurenti, kas parādās tirgu. Tātad ir jaunums aizsardzība, ir jāņem vērā cilvēktiesības, nedrīkst e, izplatīt naidu runu, ir jāievēro reklāmas robežas, reklāmas ierobežojumus, un ir jautājums, vai šīs saistības e, ir jāderegulē, vai arī ir jāpaplašina adresātu lokus. Tālāk izsakojamība, caurskatāmība, vai ir nepieciešams, ka lietotājs viegli var atrast noteiktus uh, pakalpojumus televīzijā, jā vai nē. Un tādā veidā mēs tagad pārbaudām mūsu direktīvu attiecībos modernizāciju, un par to mēs arī nākamajās astoņās nedēļās izteiksim mūsu likumdošanas priekšlikumu. Par šo tēmatu man ir jautājums. Uh, nu, Daļai par to jau varu pastāstīt tagad. Ja mēs uh, dzīvojam tagad ļoti ātri mainīgā audiovizuālā pasaulē. Divu gadu sagatavošanas darbs, eh, vienu gadu sagatavošanas darbs, mēs tagad izteiksim likumdošanas priekšlikumu. Mums ir vajadzīgs trīs, eh, trīs gadi konsultācijām, lai pieņemtu lēmumu padomu parlamentu, un tad ir jāizteno uh, dalībvalstu mediju likumā līdz 2019. gadam jau televīzijas pasauli būs pilnīgi savādāk. Tādēļ es gribētu aicināt un lūgt, lai mēs par šo jautājumu pamatīgi, bet ļoti ātri konsultētos. Nākamās abas uh, uh, Eiropas Savienības padomas prezidentūras valstis uh, Slovākija un Māta. Un viņi teikuši, ka ir gatavs digitālajam sektoram ir vajadzīga ātra lēmumi deregulācijai vai regulējumam regulējums zaudē, ja pārāk ilgi konsultācija procesi tie zaudē autoritāti. Mēs mūsu sabiedriskās konsultācijas par eh, tiešās platformām, tās tika pabeigtas janvāra sākumā, un līdz aprīļa beigām tās tiks eh, izvērtētas, būs vairāk kā tūkstoši atzinumi, un tad būs paziņojums, tas būs māja vidū, uh, un eh, šīs izvērtējums tiks dokumentēts. Ir vairāk pakāpju pieeja no mūsu puses. Tur, kur ir īpašās tiesības leks speciālis, vai tur, kur ir eh, jauna attīstība, piemēram, telekom pārskats, eh, piemēram, autorti, copyright, tur būs jauni piedāvātāji tiešais platformās. Mm Tur būs nepieciešami regulējumi, un tie būs ieteikti, paredzēti īpašā likumā. Un tad trešā ceturkšņa laikā šogad būs jāpieņem lēmums, vai arī bez tā vēl ir nepieciešams vispārīgs noregulējums. Vai arī mēs varēsim teikt, nē, mēs eh, tiešais platformas pakāpojumus uzskatām uh, ka tie ir no gadījuma uz gadījumu saistībā ar Eiropas konkurences tiesībām, eh, diskriminācijas aizliekumu un citām normām. Jautājums par to, vai ir vēl vispārīga nepieciešamība regulēt. Par to mēs runāsim arī rudenī, labprāt eh, piedalīšos diskusijās par par un pret. Eh, un māja vidū beigās mums par to būs diskusija. Pašlaik esam arī gatavi arī TSM paketi īstenot, pārbaudot vairum tirzniecības eh, sektoru un eh, vairum tirzniecības klientu viesabunēšanu, un mēs esam veikuši sagatavojuši darbu, apjomīgu darbu, un priekšlikums būs jūnijā 2016. gadā, lai maijā 2017. gadā ar uh, lai būtu panākta viesabunēšanas uh, novēršana, lai tas netiktu apdraudēts, lai tas tiešām viesabunēšana tiktu atcelta. Kiberdrošība, to jau īsti pieminēju. CPPP, tātad uh, likumā paredzēta privātā uh, partnerība, publiskā partnerība, tas, kas tika iedibināts gada vidū, un par to Tādā veidā mēs arī esam sagatavojuši pamatu, lai izmantot līdzekļus no apāršņa 2020 un startēt jaunus projektus datu drošības jomā. Ļoti svarīgi man un mums nākamajos mēnešos būs pārbaudīt eh, telekomunikācijas ietvaru. Pārskats telekomunikācijas sektorā. Mēs eh, Par to vēlamies rudenī, septembrī, oktobrī izteikt mūsu reformu modernizācijas priekšlikumu. Par ko šeit ir runa? Runa ir telekom sektorā, kas apmēram pirms 20 gadiem tika virzīts uz liberalizācijas pusi, kas uh, dzīvo pašlaik no konkurences, nevis no monopola situācijas. Šeit vispirms ir jāparaugās, kā ar gudru likumdošanu un regulāciju var radīt motivāciju inovācijām digitālajā infrastruktūrā, platjoslu tīklā eh, vados. Tātad mēs šeit eh, ar ļoti lielām summām grasāmies investēt. Tur ir Junkera plāns ar struktūru bankām, eh, 80-90% no līdzekļiem ir jānāk no tirgus. To viss nevarēs nodrošināt ar struktūru līdzekļiem. Tātad galvenokārt no telekomunikāciju uzņēmumiem, tādēļ jāpārbauda likumdošana, lai ie iekļautu, iesaistītu arī regulējošās iestādes. Šeit ir divi temati. Pirmkārt, spektra politika. Ceļā uz 5G, uz uh, mobilo komunikāciju 5. paudzē. Šeit ir nepieciešama vairāk pasākumu. Pirmais pasākums - pētniecība tirgus ieviešana, tas ir jāpabeidz. Vai GPPP, mēs esam ar šo programmu esam uz ļoti laba ceļa. Otrakārt, atbilstoši nolīgumi ar uh, citiem uh, budiskiem tirgiem uh, pasaulē - Japāna, Dienvidkoreja un Ķīna. Šeit mums ir kopīga deklarācija ASV un Brazīlija, ar mēs ar viņiem runājam Tātad vai Eiropas Savienībā ir standārts 5G eh, eh, rītdienai. Mēs esam iekļau, vēlamies iekļaut arī citus tirgus, un līdz ar to automātiski, gandrīz vai nākamajā gada desmitā, tiks noteikti pasaules standārti. 5G nozīmi nedrīkst novērtēt par zemu, tā ir ārkārtīgi augsta. Mobilajā darba kongresā Barcelonā bija faktiski divas tēmas - kiberdrošība un 5G Visi jaunie pakalpojumi, telemedicīnija, e-veselība, m-veselība, konektētie aut uh, automātiskā braukšana, tas uh, bez daudz vairāk datu pārraidīšanas visā teritorijā Eiropā sekundes. Uh, simtdienas nebūs iespējams. Tas 3G nevar panākt. Uh, bet kombinācija 5G ar 4G LTE tas var ra radīt datu infrastruktūru, lai to varētu izdarīt. Šeit runa ir par to, lai mēs 5G eh, frekvenču piešķiršanai, tur ir vajadzīga koordinācija vai harmonizācija Eiropas Savienības līmenī, tik ilgi, kamēr dalību valstu regulējušās iestādes un valdības vienas pašas nesaskaņojot uh, Viena 2015. gadā, savukārt cita 2018. gadā uh, šīs uh, konkursas izsludina tik ilgi, kamēr ka, kašu ieņēmumi uh, tiek iegūti ar frekvenču pārdošanu, tad mēs nevarēsim panākt vienlaicīgi 5G un būs tā, ka būs arī šie caurumi, kur nedarbūs mobilie sakari pie valstu robežām. Tas nozīmē, ka spektra politikas koordināšanai tas ir vēl viena sadaļa mūsu likumdošanas uh, projektos un pārskatos. Līdz ar to mums ir vesela virkni pasākumu, kas ir paredzēti pēdējais punkts, tajā visā ir regulējušas iestādes. Man ir pilnīgi skaidrs, ka dalībvalstis ceļā no dalībvalstu uh, regulējošām iestādēm uz Eiropas Savienības regulējušu iestādi nevēlas iet, bet digitālajā pasaulē tomēr daudz kas liecina tam par labu. Bet citos sektoros mūsu sabiedrībā un ekonomikā, piemēram, enerģijas sek sektorā ar ESA Ljubljanā, banku sektorā, apdrošināšanas sektorā, vispārējo finanšu pakalpojumu sektorā, ir regulējušas iestādes, kas strādā daudz vairāk Eiropas Savienības līmenī un daudz vairāk koordinē. Eh, koordinē ESA sektora tur daudz vairāk uh, kompetences nekā digitālajā un uh, telekom sektorā. Mēs labprāt gribētu, lai dalībvalstu regulošās iestādes un uh, to ģenerāldirektori daudz vairāk nekā līdz šim strādātu kopīgā Eiropas valdē, un šie valde, kas sastāvētu no dalībvalstu direktoriem, lai tie, šī valde gūtu jaunas kompetences. Mēs strādājām uz uh, e-privacy direktīvas, eh, privātuma direktīvas, pamatoties datu aizsardzības direktīva Eiropas Savienībā. Mēs vēlamies, pirms vēl gads būs beidzies, tādu visaptverošu iniciatīvu par uh, brīvu datu apriti. Turklāt runa tur nav par datiem, kas eh, izriet no datu aizsardzības pamata direktīvas vai uh, E privātuma direktīvas runa ir par brīvu datu apriti, kas ir pārobežu datu aprite ekonomikai. Runa ir par datiem, kas, e, no kā nevar atteikties digitāla pakalpojumi, vienalga kāda veida digitālajie pakalpojumi. Pēdējais punkts ir augsta jūtīguma punkts. Mēs vēlamies otrajā pusgadā kopā ar mūsu otro lielāko paketi izvirzīt likumdošanas priekšlikumus digitālajām autortiesībām. Jūs zināt, ka decembrī būs, eh, tieks uz, uzsākts eh, temats portabilitāte, un tad būs lielākā pakete, un eh, tur ir vēl notiek konsultācijas par uh, publicēšanas tiesībām arī ar jautājumu zīm. Tas viss vēl ir jāizvērtē. Manuprāt, tas jau beidz pēc trim nedēļām, un tad rudenī vēl būs mūsu visaptverošais digitālais autortiesību pakete un priekšlikums par modernizēšanu un eiropeizāciju šajā jautājumā, un mēs vērsīsimies pie jums ar šo jautājumu. Tā diskutās mūsu darba programma nākamajam laikam. Sirsnieks, paldies! Tad tas tāds īsais saraksts bija, ja? Es vispirms došu vārdu koordinatoriem un tad pārējiem deputātiem. Andrēs Švāps. Liels paldies, Viki, paldies, komisāra kungs. Es gribētu uh, paust trīs bažas, kas jau bija minētas jūsu, jūsu runā. Datu drošība un datu aizsardzība ir abas medaļas puses, un pēc tam, kad nobalsojām plenārsēdē pagājušajā nedēļā par datu aizsardzības regulu, mums ir jānodrošina, ka datu drošība tiek uztvērta nopietni, un mēs ceram, ka privātu publiskā partnerība, ko jūs piedāvāsiet, uh, nodrošinās to, ka ātri tiks izstrādāt standarti Eiropas kompānijām, kas ātri tiks arī piemērot, jo šie uzņēmumi, kas tiek iekļauti šajā direktīvā, un ja nemaldos par to balsosim šeit eh, Briselē jūnijā, eh, tām ir, jā, tiem ir jāzina, kas būs jādara, lai pildītu savus pienākumus. Otrakārt eh, bija runa par platformām manuprāt, ir laba diena runāt par platformām, jo Eiropas komisija tikko paziņoja, ka ir iebildumi pret uh, lielu internetu kompāniju šajā kontekstā, un mums būtu šeit jābūt ļoti saprātīgiem, jo ne jau visas pieejamās platformas ir tik lielas, un tāpēc mūsu noteikumiem ir jābūt ļoti pieticīgiem un vairāk jādomā par ekonomikas izaugsmi, inovācijām Eiropas Savienībā, bet arī ārpusē. Un trešajā punktā gribētu minēt jautājumu par pagātnes eh, rūpniecības digitalizāciju. Un, manuprāt, tā ir plaša un pozitīva iniciatīva, lai um, nodrošinātu to, ka Eiropa neatpaliek. Kaut gan šī 50 miljārdu pakete eh, jau tiek kritizēta no uh, uzņēmuma puses, tātad jautājums jums, ko mēs varam darīt, lai šo priekšlikumu vēl vairāk atbalstītu. Pastiprināt. Paldies, Evelīna Gebkārt, lūdzu. Jā, paldies, paldies par uh, jūsu teikto. Uh, ļoti aktuāli un spēcīgi izteikumi, kā vienmēr. Vispirms gribētu pieminēt kādu nelielu jautājumu, kas tomēr var būt ļoti tālajošs. Patiesībā tas ir tāds Vācijas jautājums. Lūdzu, rūpīgi pārbaudiet vektoringu Vācijā, jo uh, tur ir saikne arī ar tādām pelēkajām zonām. Un uh, tas varētu arī pieļaut situāciju, ka nākotnē varētu teikt, mēs nevaram nodrošināt tīkla neutralitāti, jo mums nav pietiekamās kapacitātes, mums tur jābūt eh, ļoti piesardzīgiem. Es redzu, ka jūs mājat ar galvu ļoti labi. Gribētu uzsvērt arī to, ko Andrēs Švāps tikko teica, ka datu plūsmu drošība kļūst aizvien svarīgāka. Pēdējā laikā uh, dzirdam par mēģinājumiem. Tā, tā tad ar paši ar mēģinājumu esam konstatējuši, ka drošība ir ļoti liels, uh, liela problēma, ka hakeri uh, ielaužas automašīnu sistēmās, kas ir uz ceļa, un tas var novest pie smagiem negadījumiem, un tāpēc uh, tas parāda, cik bīstam ir šī situācija, un ka mums par to ir jādomā kā rīkoties ar šiem jautājumiem. Trešais jautājums, ko gribēju pieminēt, ir ģeobloķēšana. Tas ir jautājums, kas man ir ļoti svarīgs, un pateikšu to studenta vārdiem no Štutgārtes, kurš eh, kādā pasākumā par e-komerciju uh, Eh, pateica Gebhards kundz, kāpēc jūs visu laiku runājat par pārrobežu iepirkšanos? Man likās, ka mums ir eh, iekšējais tirgus. Un tas ir tas, ka jaunieši to uh, redz mūsdienās. Viņi vairs negrib neko dzirdēt par pārrobežu. Viņi grib, lai vietējais tirgus arī šajās jomās beidzot darbotos, un tas nozīmē, ka mums ir jārūpējas par to, uh, lai šis tā, eh, vienotais tirgus arī tiktu izveidots. Protams, šeit ir runa par noteikumiem, kas ir jāizveido attiecībā uz iepirkšanos tiešsaistē, uz līgumtiesībām, un pie tā jau mēs strādājam, arī komisija, bet, kā jau jūs teicāt, ir jārūpēs arī par to, lai eh, daudzas nepamatotas uh, grūtības tiktu atrisināts, piemēram, IP adreses vai uh, Uh, kredītkartes netiek pieņemtas, uh, kas ir izdotas citās valstīs un tā tālāk. Šeit ir daudz piemēru. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, jo īpaši uh, jauniešiem, kas ir ļoti mobīli Eiropas Savienībā. Tantulten. Dalton Kongs. Thank you, Commissioner. I think when we last met in the ECR group, I, I fear you possibly misunderstood my... my... Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, ticu, ka digitālā nākotne jau ir sākusies, un es negribētu, lai komisija to nejauši nesagrautu. Eh, es dzirdēju pirms desmit dienām, eh, komisija par desmit, pirms desmit dienām izteicās par attīstību Eh, pār iebildēm pret internetu platformām YouTube un citās jomās. Tas varētu būt ar negatīvu ieteikumu. Internets ir mainījis patēriņa eh, pa, eh, modeļus un graut jau izdarīto nebūtu pareizi. Otrkārt, palūkojieties, kāds ir bijis konkrētiem nodokļiem graujoša E, iemesls e, graujoša iedarbība atsevišķās valstīs kā Spānijā. If we go down the line that, that, that I've heard, this would turn the clock back 30 years to where people get their news from just one source. News aggregators ir ļoti, e, ļoti noderīga parādība, un nevajadzētu tā noderīgumu mazināt un nevajadzētu graut eh, visus brīvas piekļuvis eh, pakalpojumus. Cilvēki to izmanto, eh, leju pielādē failus katru dienu. Junkers pirms dažām dienām sacīja, ka Eiropas Savienība pārāk daudz E, iespiežas cilvēku dzīvē. Ja mēs aiz, aizliegsim Google News, brīvās aplikācijas e, un citas parādības, e, tad, un citus pakalpojumus, tad mēs panāksim pretēju efektu. Es uzskatu, ka cilvēkiem ir jābūt iespēja iegādāties pār pārobežu līmenī. Mēs nevaram uh, piespiest uzņēmumus pārdot tādās jurisdikcijās, kur tās nevēlas pārdot. Un mēs varam panākt to, ka šie eh, pakalpojumi var pilnībā tikt izņemti no piešsaistes. Un pēdējais jautājums par strīmingu pakalpojumiem. Es gribētu aicināt jūs apzināties sekas. Esmu kriketa piekritējies. Jūs zināsiet, kā krikets ir liels sports rietumu pasaulē, arī beisbols ir eh, nozīmīgs sporta veids, bet beisbola spēles, ko jūs varat skatīties Eiropas Savienībā. Ja tas, ja to pakļaujam attiecīgām eh, direktīvas prasībām, tad tur ir minimāls Eiropas Savienības saturs bet e, iegādāties pakalpojumu, kur būtu 70% Eiropas beisbolu, nebūtu reāli. Tāpēc apzinieties e, dažādās sekas, e, ko var šie lēmumi radīt. You, Paldies priekšsēdētāji, paldies komisāram. Ar gandarīju redz, nu, ka mēs virzām uz priekšu digitālo darbu kārtību, un es ceru, ka jūs termiņu beigās, un arī mūsu sasaukuma beigās, mēs varēsim pilsoņiem parādīt to, ka mēs spējam eh, nodrošināt rezultātu. Mani kolēģi runāja par vairākiem svarīgiem jautājumiem, bet es gribētu koncentrēties uz diviem, kas daļēji eh, tika pieminēti. Viens no tiem ir pārnesamība, kas tiks eh, apspriest drīzumā. Jūs savos priekšlikumos iekļāvāt līdzsvarojumu prasību, kas attiecas uz Eh, autoru tiesībām un citām prasībām, norādot, ka šīm prasībām ir jābūt e, samērīgām un tās nedrīkst novest pie lietotā aizsekošanas. Es saprotu, ka līdzsvaram ir jābūt, to ir grūti uzturēt, e, eh, mums, pret mums vērsīsies daudzas interesētās puses. Es gribētu dzirdēt, kāda būtu jūsu attieksme lai šajā līdzsvarā uzturētu autortiesības. Eh, un to nozīme. Otrais jautājums attiecas uz tiešsaistes automašīnām. Eh, un, lai Eiropa būtu līderi šajā jomā, mums ir jādomā, ko mēs varam nodrošināt. Vai jūs varētu sīkāk pastāstīt par to, ko esat iecerējuši komisijā attiecībā uz tiešsaistes automašīnām. Nākošais runātājs Ģirģēda. Eh, priekšsādātāji, paldies komisāru kungs par eh, jūsu teikto. Mums jādiskutē par darba plānu digitāliem tirgumu, un šeit ir uh, dažādas vilcināšanās. Uh, Mm, vilcināšanās ar attiecībā uz priekšlikumiem par ģeoblocēšanu, un tur um, Gepkārts kundze jau svarīgs punkts nosauca. Komitejā mēs ļoti intensīvi šo jautājumu apspriedām, un um, par digitālo vienoto tirgu ir arī izstrādāts ziņojums kas attiecas uz uh, uh, digitālo saturu ar kabeļu un satelītu direktīvu. Un es domāju, ka uh, komisijai vajadzētu tos ņemt vērā, bet jautājums, kāpēc kabeļu un uh, E, satelīta direktīva arī tika atlikt uz rudeni, jo tur ir runa par ģēbo bloķēšanu. Bet oficiālais uh, iemesls atlikšanai bija tas, ka tagad mums ir konsultācija par uh, panorāmas brīvību un tā tālāk, un to taču šīs direktīvas nemaz neskar. Kāpēc ir šī vilcināšanās? Dalīšanās ekonomika. Tas ir pazudis no komisijas plāna. Uh, vai tas nozīmē, ka par to nekas netiks piedāvāts, vai vienkārši dalīšanās ekonomika tiek skatīta platformu kontekstā. Android ir platforma, to var par tādu uzskatīt, bet tā nav dalīšanās ekonomika. Un kas tad ar šo jautājumu notiek? Par autortiesību reformu. Tā nav pirmā reize, kad tiek atlikta autortiesību reforma, sākotnēji tika teikts sešu mēnešu laikā, pēc tam, kad komisija uzsāks darbu, būs priekšlikums par jaunām autortiesībām, tagad ir pagājuši gandrīz jau divi gadi. Un ja tas ir saistīts tikai ar konsultācijām, tad eh, jau iepriekšējā konsultācijā tika apspriest dažādi jautājumi un tie bija jau diskusijas par panorāmas brīvību. Parlaments, kā jau Daltona kungs teica, jau vairāk kārt um, negatīvi ir izteicies par uh, aizsardzību uh, izdevniecībām, un tur nav nekādu jaunu argumentu. Un, lai gan Junkers teica, ka autortiesības uh, ir prioritājas digitālā vienotā tirgus ietvaros, kāpēc mums ir jāgaida šī reforma visiem? Uh, Uh, tikai tāpēc, ka izdevniecības grib šīs aizsardzības tiesības. Un varbūt, ka tas beigās būs bloķēšanās punkts reformā. Un skandalozākais punkts uh, jaunajā laika grafikā komisijai tagad par Marakešas līgumu ir rakstīts uh, priekšlikums atvieglot eh, eh, neredzīgiem vajadzīgiem cilvēkiem grāmatu lasīšanu, tiek apturēts. Tātad turpat netiek noteikts jauns datums. Tad, kad pēdējo reizi juridiskajā komitejā decembrī par to runājam, tad jūs teicāt, ka priekšlikums jau gatavs ir prie, atvilknē. Tas tiek eh, vienkārši uh, aizturēts, lai to prezentētu kopā ar autortiesību reformu. Tagad tiek teikts, ka uh, autortiesību reforma būs septembrī, bet Marakešas līgums nē. Cik ilgi tad vēl būs jāgaida? Droši vien, ka būs tā, ka starta, šis starptautiskais līgums stāties spēkā bez Eiropas Savienības. Kanāda to ratificē un drīz jau būs savākts vajadzīgās 20 valsts. Tas nozīmē, ka būs startautisks līgums par uh, grāmatu apmaiņu bez barjerām, bet Eiropas Savienību uh, kurā noteikti ir visvairāk šādu grāmatu, nevarēs piedalīties šajā apmaiņā, jo ne komisija, ne padoma nav panākusi neko šajā jautājumā. Kas eh, to visu bremzē un ko mēs varam darīt, lai Mārakešas eh, līgums beidzot tika tur apstificēts un īstenots? Paldies! Okay, I've got um, six. Vēl seši runātāji ir pieteikušies. tie ir. Marlene Mitzi, Eva Parnova, Lisa Yakansari and Vicky Ford. And Nicola, no? Yes? Yes? Šķiet, ka tagad mēs varētu. Iz, izteikties katras minūtes laikā, tad komisija varēs atbildēs. Paldies, komisāri, jūs esat viens, kur vīras datu aizsardzības regula lai varētu bruģēt ceļu digitāliem vienkāršam vienotiem tirgumam. Man jautājums attiecās uz birokrātiju, fragmentāciju, par likumdošanu, kas ir balstīta uz ārkārtīgi daudz eh, izņēmumiem, kā arī pār starptautisku datu plūsmu. Mans jautājums attiec uz brīvās datu plūsmas eh, leģislatīvo priekšlikumu. Vai jūs esat iecerējuši panākt līdzsvaru, jo mūsu redzējums bija veidot vienkārši harmonizētu, līdzsvarotu eh, re, no, regulu, kas būtu lieliski. Bet mēs palaidām garām to daļu, kas attiecas uz draudzīgumu vienotajam tirgum. Tālāk otrais jautājums attiecas uz to, ka jūs runājāt par autortiesības sadaļas Eh, modernizāciju, mēs esam pārvirzījušies no kompaktiskiem uz straumētu mūzis, mūziku, un Eiropā ir ārkārtīgi daudz eh, jurisdikcijas, kuras iekasē nodevu, eh, piemēram, iegādājoties kompaktdisku, un kā Dēvids norādīja, tas ir liels šķērslis brīvai pakalpojumu apritei. Un arī Vēl viens punkts, kas jau izskanēja, tā ģeobloķēšana. Es ceru, ka tas būs līdzsvarots un e, netiks ik viens piespiests pārdot e, viscauri. Paldies! Robert Rochefort. Merci, monsieur le Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ka piedāvājāt poļiem dzert bordo vīnu. Tas ir viens no labākajiem vīniem pasaulē, un tas ir no mana vēlēšana apgabala. Tāpēc es arī to norādu. Bet papildus tam, jūs vēlaties, mēs vēlamies digitalizēt Eiropas ekonomiku, Eiropas rūpniecību. Tas ir milzīgs projekts. Mēs to vēlamies nākotnes uzņēmumiem, šodienas uzņēmumiem bet eh, tas ir ārkārtīgi liels darba lauks. Jūs sacījāt, ka komisijai nav līdzekļu, lai īstenot šo dārgi maksājošo digitalizāciju un ka tai ir jābalstās uz valsts publiskām privātu eh, partnerībām vai dalību valstu devumu. Es vēlētos jautāt, vai Eiropas komisija ir modelējusi situācijas, jo esmu nedaudz nobažījies. Jūs atsaucāties tik uz Junkera plānu, bet Junkera plānā mums ir daži dati un pagaida ilgu laiku nebija informācija, šobrīd nedaudz ir. Vai plāns būs eh, paredzēts visai Eiropas Savienībai kopumā, lai digitalizētu ekonomiku, vai tā būs katra dalībvalsts, kas strādās ar projektiem, e, kuru tā izmantos līdzekļus daļu digitalizācijai, daļu citām jomām. Otrkārt, mums ir nepieciešama investīciju sadalīšana visā Eiropas Savienībā, ne tikai dažās dalībvalstīs. valstīs par sliktu citām. Lūk, mans jautājums ir vienkārši, vai jūs esat modelējis situāciju, vai jums ir bijis, bijis pietiekams dialogs ar dalību valstīm attiecībā, tā skaitā, uz finansējumu. Paldies! Marlīna Mensi. Thank you, Chair. Thank you, Paldies priekšsēdētāji par uzstāšanos. Arī es gribētu runāt par ģeobloķēšanas problēmu. Es gribētu zināt, kā komisija ir iecerējusi pareizo līdzsvaru nediskriminēt e, patērētājs, nodrošināt e, viņiem neierobežot izvēli, nodrošināt to, ka mikro MBU mazās ekonomikās, skalās eh, citur nespēja piedalīties digitālajā tirgu un pārdot 28 dalībvalstīs. Es atbalstu digitālā tirgus brīvību, bet šoreiz tas varētu būt gadījums, kur viens izmērs nav piemērots visiem, uzliekot par pienākumu eh, maziem uzņēmumiem darboties ārpus un pāri to spējām, lai varētu darboties 28 valstīs, varētu tos pilnībā izspiest no biznesa. Ko komisija un kādā veidā ir iecerējusi situācijas risināšanai? Situācija ir jūtīga, kā būt godīgam pret visiem piegādātājiem un patērētājiem. Paldies! Thank you, Chair. Paldies! Priekšsēdētāji! Sveicam komisāru mūsu sanāksmē. Man ir divi sanāksmi, mēģināšu tos um, ierobežot un padarīt valstī specifiskākus, bet abi šie temati ir prioritāri. Šonedēļ komisija publicēja e, sākotnējos rezultātus e, par pētījumiem ģeobloķēšanā, un esmu pārsteigta par rezultātiem, it īpaši par ģeobloķēšanu e tirzniecībā, jo šie ir pārsteidzoši skaitļi par zemo pārrobežu pirkumu skaitu no Austrum Eiropas valstīs, tā skaitā no manējās Bulgārijas, salīdzinot ar citām. Atšķirība praktiski ir desmit kārtīga, ja jūs salīdzināsiet to ar valstīm tādām kā Luksemburga, kuras pilsoņi uh, regulāri veids praktiski 70% pārrobežu tirzniecību tieši saistē un Bulgārijā 7%. Un viens no galvenajiem iemesliem ir ģeobloķēšana. Kāpēc patērētāji neiepērks citās dalībvalstīs? Es gribētu saprast, vai komisija ir iecerējusi risināt šo trūkumu problēmu priekšlikumā par ģeobloķēšanu un vai būs kādi pasākumi, lai šos jautājumus risinātu tīpaši dalībvalstīs, e, ko īpaši skar ģeobloķēšana. Nākošais jautājums attiec uz Eiropas rūpniecības digitalizāciju. Tas saskana ar Andrijas Švābu uzdoto jautājumu būs vairāk nekā 30 reģionālas un nacionālas iniciatīvas pār e, rūpniecības digitalizēšanu, taču vairākas valstis, piemēram, Horvātija, Slovenija, Rumānija un Bulgārija, kur nav iniciatīvas par šādu plānu īstenošanu, vai komisija ir iecerējusi citā veidā atbalstīt valstis, kurām nav reģionālu vai nacionālu programmu digitalizācijai Līsa Jakonsārī. Paldies. Nākošais runātais Līsa Jakonsārī. Paldies, priekšsēdētāji. Es varu pilnībā piekrist e, iepriekš sacītajam lēnā virzība mazina ticamību. Mums ir svarīgi panākt konkrētus rezultātus, ir tīpaši mazināt ģeobloķēšanu. Mēs visi zinām, ka attīstība norit ļoti strauji un ir ļoti grūti atrast tādu regulējumu, kas nekavēs attīstību, bet tajā pašā laikā tiek pieļautas ārkārtīgi lielas kļūdas, un tās vajadzētu novērst. Uh, Mans jautājums ir komisijai, vai šo, jūs šobrīd veicat vai esat iecerējuši pētījumu, kurā tiktu visaptvaroši skatīt patērētāju aizstā, aizsardzības um, problēmu šajā situācijā. Vai ir iecerēts visaptvarošs skatījums uz šo problēmu? Okay, going... Un komisāri, no manas puses daži komentāri, saka priekšsēdētāji. Es lasīju Financial Times šodien vēstuli no vairāk no 250 britu uzņēmējiem par digitālo vienoto tirgu un jākonstatē, ka dig, digitālais tirgus mazina mūsu ekonomikas izaugsmi. Viens no iemesliem, kāpēc digitālā ekonomika aug tik strauji, ir tāpēc, ka patērētājiem tā patīk, patērētājiem patīk izvēle, e, patērētājiem patīk daudzveidība tieši saistē un izvēles iespējas. Un tad, kad jūs runājat par e, digitālo ekonomiku, vai jūs varētu runāt par patērētāju izvēlu, daudzveidību, saturu, jo, manuprāt, Tas ir ārkārtīgi būtisks aspekts, kuru mēs eh, zaudējam. Un ja mēs šo aspektu varam eh, uzsvērt, tad tas ir būtisks mums kā patērētājas sardzības komitejai. Tālāk eh, par to, kā eh, likumdošana darbojas datu aizsardzībai. Mums ir jāpiešķir uzņēmumiem skaidras vadlīnijas par to, kā ieviest GDPR, un mums ir jānovērš konflikti turpmākajās likumdošanās. Un kā mēs varam panākt to, ka prasības ir īstenojamas platformās, lai neveidotos konflikti. Jūs runājat par tīkla drošības un kiberdrošības dosie, jūs runājāt par standartiem. Un kā mēs varam panākt to, lai par mūsu standartu noteikšanu diskusija mm, būtu starptautiska, lai tā būtu patērētāju uzņēmēju interesēs, bet lai pieejas nebūtu pārāk atšķirīgas. Lai mēs varētu savest kopā starptautiskas diskusijas par standartu noteikšanu, tālāk par platformām un par to, kā platformas ir visai atšķirīgas pēc savas saturs, un tā kā tiek pieņemta likuma par platformām, vai mēs varam turpināt un izprast to, ka platformas ir ļoti atšķirīgas, un lai mēs varam atstāt patērētājiem izvēli, daudzveidību, kā arī nodrošināt to, ka vienotais tirgus ir taisnīgs un patērētāji tiek aizsargāti. Paldies! Un jūs rīcībā ir 12 minūtes. Sēžnieks, paldies par eh, daudziem jautājumiem, bet arī par jūsu nostāju izteikšanu. Pirmkārt, es eh, Rēderes kundze uzskatu, ka nu, ir skandāls, ja nenot... man nepatīk skandāli. Piemēram, Marakešas noliekas. Mans juridiskais dienests lūdza man, lai būtu gada ceturums vairāk, un uh, vēlākais uh, rudenī būtu uh, šis noliegums 2016. gada rudenī, lai būtu, es domāju, ka tas ir, ja tas nebūs, tas būs tiešām skandāls. Tas galvenais uzdevums nākamajā laikā, es domāju, ka. Uh, cik man zināms, un pēc labākās sirdsapziņas vienu kādu mēs uh, samazinām darbinieku skaitu un uh, to strādājam ļoti intensīvi. Mēs uh, katru otro vakaru uh, un eh, pilsoņu interesēs ir jāstrādā. Eh, aizkavēšanās mm, nav tādi ļoti lieli skandāli, un to es ļoti skaidri markaiši būs septembrī. Otrakārt, mūsu komisijas darba plāns 2016. gadā mēs eh, būsim izpildījuši pirms uh, gada beigām, un pirma, vairāko daļu no projektiem, ko es šeit aprakstīju, mēs parādām, ka īstenošana tam, ko esam plānojuši, varbūt, ka ar nedēļu vai varbūt mēnešu aizkavēšanos, bet šo gadu vēl tas viss būs izpildīts. Otrakārt, nauda. Patiešām mēs aktivizējam mūsu ražošanas paketē 15 miljārdus eiro, vairāk mums nav. Starp citu, vairāk mums parlaments neatvēlēja. Es ļoti labprāt gribētu palielināt lauksaimniecības samazinājumus, ja jūs to atbalstīsiet, tad, tad būs. Bet jūs zināt, ja kāds būm mētās rupu un atpakaļ, vienotās Eiropas uh, instrumentam, Connect Europe Facility, es uh, cīnījos 9,5 miljārdi digitāli. Kolēģi Nelī Krūza viņas budžets samazinājās par vienu miljārdu. Es to neatbalstīju. To izdarīja padome un uh, parlaments. Connecticut Europe viens miljārds. Un uh, ir faktiski tā, ka jūs neko daudz nevarat izdarīt. Es būtu ļoti priecīgs, ja mēs no šādām kļūdām mācītos. Otrakārt, ar 50 miljārdiem mēs nevēlamies uh, uzsākt infrastruktūras projektu, tad jau mēs uh, vēlamies to finansēt lielos uh, datorus, uh, mākoņu iniciatīvas pētniecībai. Mēs vēlamies uh, digitālos lielos centrus, uh, kas nāks par labu mazajiem vidējiem uzņēmumiem viņu reģionos. To mēs gribam līdzfinansēt. Mēs gaidām, kā ar mūsu līdzekļiem tendenciāli būtu trīsreiz lielāka summa no dalību valsts un no rūpniecības. Dalību valsts, starp citu, varētu no reģionāliem fondiem daudz vairāk līdzekļus izmantot. Nevis uh, rādsnamiem vai kādiem apveceļiem, bet digitāla infrastruktūra varētu iekūtīt. Bet tas ir viņu lēmums, nemžēl mēs kā Eiropas Savienība mērķu noteikšanā struktūra fondiem ir, sam, esam samērā vāji. Un tādēļ mēs iesakām to reģioniem un dalībvalstīm, vai viņas uh, iestādā virzienā, tas ir atkarīgs no dalībvalstīm pašām. Tagad mums par uh, tematu platjoslas efektivitāte 2020. gadā ir skaidrs pētījums. Es runāju par gigabaitu sabiedrību. Tas nozīmē, ka izbūve tur vajadzēs uh, miljārdu summas ar trīs skaitļiem. Mēs to varam sastāt ar jung Junkara plānu, ar struktūra fondiem, Eiropas investīcija banku, bet kaut kādā dalību valstiem ir jāpieņem lēmums, vai tās no dalību valstu un reģionāliem budžeta līdzekļiem vairāk nekā līdz šim uh, papildus dzelzceļām, blakus eh, šosejām, investēs arī digitālajā struktūrā. Un ļoti interesanti Gebhārdas kundze par vektorēšanu. 7. aprīlī bija federālās eh, tīkla aģentūras eh, lēmums. 360 lapus tur, ko var izlasīt. Mēs bijām līdz šim atbalstījām to, bet nekādā ziņā nebijām atbildīgi. Tagad līdz 10. maijam ir laiks, lai pārbaudītu šī lēmuma savietojamība ar Eiropas telekom tiesībām. Tur ir vairākas uzklausīšanas nākamajās nedēļās ieplānotas. Un eh, tad 10. maijā būs jāpieņem lēmums, vai mēs eh, padziļināt pārbaudīsim ar trim, trīs vai tēs, eh, diviem, trim mēnešu laika grafiku. Šis gadījums ir ļoti kompleks, ļoti svarīgs. Tas ir sava veida plāns. Un es drīzāk uh, domāju, ka vajadzētu šo padziļināto pārbaudi tiešām arī iztenot un nevis vienkārši atļaut tam visam notikt. Un uh, ir trīs mērķi šeit svarīgi. Katrs tīkla atbalsts ir labs, bet to nedrīkstētu darīt tā, lai šīs konkurence, kas jau ir izveidojusies, lai to kā samazināt, tā nedrīkst būt remonopolizācija. Un otrkārt, uh, investīcijas stikla šķiedrās nākamajos uh, gados, tas nedrīkstētu kļūt nepievilcīgs, tā kā tur vajadzētu būt stimuliem nākotnē. Jā, mani darbinieki ir mani konsultējuši, bet mēs uh, šo lietu pilnīgi neitrāli uztveram ļoti nopietni. Jā, interesanti, kāda būs reakcijas eh, vadošajām partijām Berlīnē. Interesanti, kādas tās būs. Kiberdrošība. Gribētu jums teikt, un kolēģis Švāps arī bija turklāt, bija ārkārtīgi sarežģīti vispār pārliecināt dalību valstis par to, kā kiberdrošība ir Eiropas tēma un regulatīvas uzdevums. Daudzas dalību valstis teica, ka datu drošība ir dalību valstu jautājums, tā ir iekšējā drošība un nekāda darīšana Eiropas Savienībā par to nav. Ar uh, tīkla informācijas drošību tas ir pirmais solis, tas ir Eiropas likumu krājums. Gribu kopā ar jums pārbaudīt, kā mēs varam drīz to reformēt, uh, padziļināt un ar uh, kiber privāto publisko partnerību ir pirmā iespēja šo sasniegt datu drošību šādās jūtīgās datu struktūrās un mūsu datu drošības uh, industrijā radīt arī tirgu, sniegt iespēju darboties tirgu un to uzlabot. Par ģeobloķēšanu. Bija atšķirīgi komentāri no jūsu puses. Lai būtu skaidrs, ka viena virgoties no Kipras, viņi nevar piespiest ja kāds pasūta no īrijas, lai viņš izpildu šīs pasūtījumus, ja viņš līdz šim ir strādājis tikai nacionālajā tirgu. Tādēļ mēs šeit nerunājam par tirgus atvēršanai iekšējiem tirgum kā vienīgo mērķi, bet nepamatotam ģeobloķēšanai tā ir jānovērš. Ja, piemēram, viena tirgotājs no Bordeaux, piemēram, piegādā uz Lietuvu. Transporta izmaksas ir aprēķināmas, bet Nīderlandē, kas tieši nevar pasūtīt tiešsaistē, tikai tādēļ, ka kāds kantojas Rotterdamā, viņiem ir vienīgās tiesības uz uh, piegādi uz Bordeaux, tad tas var būt nepamatoti. Tātad, uh, ja viņš nepiegāda nevis aug, uh, augsto transporta izmaksu dēļ un mazo apgrozījumu dēļ, tad to var saprast tad tas nav uh, nepamatot ģeobloķēšana. Mēs negribam, lai būtu sliktāka situācija mazie, bet mēs vēlamies, lai patērētājiem būtu vienāda attieksme. Ja patērētāji Beļģijā, ja viņš var dabūt uh, vīnu, bet Holandē nē, kas nāk no Toskānas, tad šķiet, ka, ja transporta ceļi ir tādi paši un izmaksas tādi paši, tas ir nepamatoti. Un šo jautājumu mēs vēlamies risināt. Brīva datu plūsma komunikācija. Tas būs rudenī. Nav runa par to, ka dati no privātās sfēras, kur, kas ir noteikts datas, datu aizsardzības uh, regula, regulā, ir runa par datiem, kas ir svarīgi ekonomikai un zinātnē. Šeit daļēji mēs no dalību valstīm ir tādi regulējumi, kas uh, piekļuvi datiem, Eiropas eh, datiem, citu valstu pilsoņiem aizkavē, un tieši to mēs varamies aizliet. Tā ir ļoti smaga cīņa ar dažām valdībām, bet mēs uzskatām, ka brīva datu plūsma ir tikpat ir svarīga kā digitāliem pakalpojumiem un iekšējiem tirgum. Tas ir uh, pamats, no kā nevar atteikties. Temats par standartizāciju. Mēs ar mūsu vakardienas paziņojumu parādījām, ka saskaņoti ar eh, dalībvalstu digitālajiem tīkliem, kādās jomās mēs eh, uzskatām par eh, neaizvietojamu Eiropas standardizāciju 5G, IoT, piemēram, kiberdrošība kā piemērs. Un šeit mēs redzēsim kā sakoordinēties, lai pēc iespējas ātrāk sasniegtu Eiropas standārtus, bet uh, tas vēl nav beigas šai cīņai. Mēs uh, paralēli runājam ar amerikāņiem. Septembrī es biju Vašingtonā, mēs iedibinājām apajā galda klubu Digitālā Eiropa, tad amerikāņu digitālā ražošana, valdība un mēs, lai šos standārtus attīstītu kopīgi. Sekretārs Britskārts ministre jau vada sarunas un uh, ir arī viņa nākamnedēļ Hanoverā, un mēs šo dialogu turpinām, lai attīstītu kopīgus standārtus ASV, Eiropas Savienība nākamnedēļ. Tas darbs turpinās. Savienotie, savienotās automašīnas, Connected Cars, kopš pagājušā gada septembra ar uh, Eiropas automašīnu ražotājiem un piegādātājiem esam runājuši, un ar, eh, jan, no janvāra arī ar telekomunikāciju pakalpojumu ir iedibināts apaļais galds. Mēs vēlamies pārnāt, kas ir nepieciešams automašīnu ražotājiem, lai savienotie uh, automašīnas un autonomā braukšana ar uh, savienojamību un Eiropas noteikumiem tiešām darbotos. Temats - konektivitāte visā teritorijā, lai tas būtu efektīvi, lai būtu efektīva datu pārēde, apraide. Tas ir vissvarīgākais. Tādēļ Eiropā ir dažas testa uh, pārbaudas kilometri, vairāk hundāru kilometru, kuras viss tiek pārbaudīts, bet tas neko nedos, ja nebūs pārobežu darbība un ja tas nedarbosies arī laukapvidos. Tādēļ šim tematam 5G un uh, efektīvai konektivitātei ko no, nodrošinās uh, telekomunikāciju uzņēmumi. Tas ir nepieciešams, uh, lai realizētu šīs uh, savienotās automašīnas. Tam ir milzīga nozīme. Piemēram, šeit jau, kas arī kam pieder dati, datu izmantošanas tiesības, datu turētāji, datu īpašnieki. Par to ir jārunā, vai arī tur ir vajadzīgs Eiropas regulējums. Autortiesība pakete būs rudenī. Pašlaik bez iepriekšēja nolēmuma. Un, protams, par sporta veidiem var striedēties. Ja jūs eh, futbola čempionu Francijā šeit jāskatās, nu, kas ir rindas kārtībā beisbols varbūt, eh, vai arī soccer futbols, eh, jūs varat šeit rindu sastādīt, nu, labas panākums vēlu jums. Bet mēs līdz šim vēl neesam noteikuši to kārtību. Bet ja mēs varēsim pierādīt, ka būs ļoti daudz prasījumi un par tematu, par to jāpārbauda juridiskā situācija ne jau tikai um, avīžu uzdevējiem, bet arī izdev, izdevniecībām, um, zinātnes izdevumiem. Ja, piemēram, būs zinātnes izdevniecības, mēs esam lūguši, lai viņi sniedz savu atzinumu starp zinātniekiem, žurnālistiem, izdevniecību un lietotāju un platformām. To vajadzētu pārbaudīt. Un es domāju, ka uh, tiešām vajadzētu to pārbaudīt. Tas ir jādara un ir nepieciešams formāls konsultācijas. Pirms trim nedēļām tās ir uzsāktas, pēc divām nedēļām tās beigsies, to vajadzēs izvērtēt, tad labprāt uh, es vērsīšos pie jums ar rezultātiem. Pirms mēs runāsim par uh, publi publicētāja tiesībām, mēs kā komisija izteiksim priekšlikumu, un tad jūs pieņemsiet lēmumu par to. Un es negribu neko sagraut šeit. Uh, Es uh, aktīvi strādāju pie šiem jautājumiem, bet šeit vajadzēja drusku pagaidiet. Un, lai būtu skaidrs, es neesmu neviena, nevienas izdevniecības akcionārs. Esmu pilnīgi brīvs un objektīvs, neitrāls, bet eh, ekonomiskā situācija arvien vairāk izdevniecībās ir nopietna, un es to uztveru nopietni. Izdevniecībām vairs nebūtu neklājas tik labi. Un, ja Eiropas uh, eh, aviešu izdevniecības uh, apvienība, arī Britu izdevniecības uh, pieder šai asociācijai, uh, ja tās mums izvirza ļoti skāras prasības, un ja arvien vairāk žurnālistu savienības to atbalsta, tad es vienkārši nevaru to paņemt un izmest atkritumu grozā ar smaidiņu, bet jāskatās, kāda ir rezultāta, un tas ir jāpārbauda, to es arī daru. Starp citu, vispārīgi. Ja es ar savu digitālo dokumentu kopumu portfeli dodos caur parlamentu kultu uz Intre, uz Juri, uz Imko, pie jums. Jūs eh, mani spiežat no vienas puses un kūdus spiež no otras puses. Tas jau greiz jūtos saspiests. Tiek izteiktas prasības kultūras komitē, kas ir pilnīgi citā virzienā nekā, piemēram, pie jums vai itra komitejā. Tas nozīmē, mans lūgums ir es nevaru būt eh, tā kā tāda starpnieku komiteja, vai arī es nevaru būt starpnieks starp politiskajām grupām, jo godīgi, lai būtu tāds saskaņots priekšlikums likumdošanai, tad vairākas komitejas vai deputāti no jūsu politiskajām grupām, jo tas būtu saskaņotāks, jo vērtīgāks, jo varētu būt arī tā, ka mēs vēl pirms gadsimta beigām sasniem, sasniegsim, ka padome būs digitāla padome un parlamentā būs digitālā komiteja. Uh, manām sekotājiem es vēlētu, lai tas tā arī būtu, lai varētu tiešām intensīvi apmainīties nedēļu un nedēļas tikai ar vienu komiteju, digitālo komiteju, lai varētu strādāt saskaņoti. Un uh, pie jums ir samērā nevientabīga situācija. Tas kā tās neviens kritikas punkts. Precizējums eh, par to, ko jūs tikko teicāt par eh, autortiesību un platformu konsultācijām. Šeit ir bažas par to, uh, ka atverot konsultācijas, mēs konsultēsimies tikai ar zināmiem sektoriem un nevis visām iesaistītiem pusēm. Mēs gribam nodrošināt, lai visas iesaistītās puses tiktu pienācīgi uzklausītas. Un tāpēc ir nelielas bažas, ka atverot šīs konsultācijas tie, kas gribēja iesniegt grozījums, varbūt viņi netiks uzklausīti kā citi. Uh, tikpat lielā mērā kā citi, vai jūs varētu tikai pateikt jā vai nē, eh, vai konsultācijas tiks atvērts visām iesaistītiem pusēm. Priekšsēdātais kundze jau Barozo otrajā komisijā par autortiesībām mums bija visaptrošas konsultācijas un pētījumi un atzinumi, bet tad Barozo otrā komisija vairs netika līdz likumdošanas priekšlikumam, bet visi šie pētījumi un uh, konsultācijas, tas viss ir saglabāts un pieejams, bet mūsu mandāta sākumā tātad mēs jau pateicām, ka arī izējot no abiem šiem Google gadījumiem, ka mēs vēlamies uzdot jautājumu, vai ņemot vērā to, ka ā, tiešsaistes platformas kļūst aizvien nozīmīgākas, vai tās nevajadzētu reglamentēt, regulēt, vai tomēr vajadzētu rīkoties kā pagātnē, katrā gadījumā atsevišķi. Un tas arī bija saistībā ar AFMSD un telekomu uzklausīšanām, kur tradicionālajie spēlētāji ARD, RAI, BBC, Vodafone teica, eh, ka vienot spēles notiekumi nozīmē to, ka ir jāpaplašina uh, adresātu skaits arī uz jauno konkurenci. Un tāpēc novembrī, decembrī uh, mēs eh, īstenojām eh, tiešsaistes platformu konsultācijas, un šīs te uh, ideja arī konsultēties ar uh, izdevējiem, un tā kā izdevēju uh, apvienības tikai pirms trim mēnešiem nostājās skaidrā pozīcijā, kas man ir jāizvērtē. Uh, tad esam uzsākuši konsultāciju arī par to, un ar šīm abām pusēm mums ir visaptverošs skatījums, kas noderēs autortiesību priekšlikumam rudenī un arī citiem. Un visas iesaistītās puses ir ies, ielūgtas izteikties par visu. Un jūs, balstoties uz visām konsultācijām jūnijā, jūlijā vai septembrī sākumā, varat uh, runāt par saviem ieteikumiem uh, visaptvarošās sarunās par šo priekšlikumu. Esmu pārliecināts, ka noteikti dzirdēsiet vēl no komitejas deputātiem par šo jautājumu, jo mēs visi zinām, ka konsultāciju var uh, izvērtēt um, vienādi, bet arī citādi, un tāpēc dažreiz cilvēkiem var likties, ka viņi nav pietiekami iesaistīti. Uh, Bet, ja nemaldos, jūs teicāt, ka jūs vēlties visus iekļaut, un varbūt mēs jums eh, nosūtīsim vairāk atbildes uz alternatīvi noformulētiem jautājumiem. Paldies, paldies visiem, paldies komisāru kungs. Tagad mēs pār, eh, apspriedīsim pārnesamības likumdošanu. Um, um, Marko Zulo, would you like? Marko Zulo, vai jūs gribētu izteikties par atzinumu par pārobežu pārnesamību tiešsaistes uh, saturam uh, iekšējā tirgū? Lūdzu. Jā, paldies. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Yes, please. okay. Jā, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Tātad par pārnesamību. Lai tas viss būtu pieejams, eh, es teikšu piemēru. Piemēram, ja jūs nopirktu uh, DVD eh, Beļģijā un ierodoties Itālijā konstatētu, ka nevarat to eh, noskatīties, tad jūs būtu šokāts, jo jūs taču nopirkāt šo DVD eh, disku un nopirkāt šīs tiesības to skatīties, un tad um, tās it kā nav atzītas. Tas ir tas, kas notiktu šobrīd, bet uh, Eirobarometrs uh, rāda, ka apmēram tikai 20% uh, um, e, iedzīvotāju ir parakstīts līgums, lai izmantot multimediju saturu tiešsaistē. Un uh, daudz no šiem individiem mazākā desmit dienas parāda ārzemēs. Bet mēs uh, nevaram uh, noliegt, ka tomēr daļa sabiedrības skar šis jautājums un daļa sabiedrības ir ļoti mobila. Un šeit ir runa par uh, studentiem, kas dodas studēt uz ārzemēm vai strādājošiem pierobežu reģionos, tā tad ir būtiska daļa iedzīvotāja, kas eh, noteikti vēl arī pieaugs, un līdz ar to mēs nevaram izlikties, ka šī problēma nav svarīga. Un tieši eh, tāda pati dinamika eh, saistījās ar viesabonēšanu. Tā bija problēma, kuras uzskatīja tikai daļiedzīvotāji, un arī tur tika panākts progress. Un tagad mēs zinām, ka normu pielāgošana straujas attīstības tirgū, Tur ir uh, vajadzīgi arī finansēšanas modeļi tieši saistas pakalpojumiem. Eiropā situācija ir ļoti atšķirīga. Mēs zinām, ka nacionālajie tirgi uh, nekādā ziņā nav vienoti, e, valodas, kultūras atšķirības pastāv un tās ir jāņem vērā. Jo gala lietotājam taču vajadzētu um, kaut ko iegūt, nevis tikai uh, maksāt. Mums ir nepieciešams līdzsvars, lai kāds, kas ir nopircis tiešais pakalpojumu, saņemtu iespēju to arī lietot, neatkarīgi no tā, kur viņš atrodas un lai tas netiku uh, ietekmēts. Es domāju, ka ir jāsaprot, ka pārnesamība nedrīkstētu kļūt par tādu paneiropas licenci. Tas ir jāskata pieejamības kontekstā, un tāpēc uh, mums ir jādefinē arī vēl uh, parastā dzīves vieta. Par to tad šeit ir runa, kas, par kādu kritēriju šeit ir nepieciešama attiecībā uz piemērošanas jomu. Šeit nedrīkst eh, būt ļaunprātīgi izmantošana, piemēram, norādot nepareizu dzīves vietu, neatbilstošu patiesībai. Un varbūt arī par laika aspektiem jādomā, piemēram, eh, jānosaka, cik dienas gadā uh, var uh, to norādīt, un tas tam visam ir jābūt pārbaudāmam lai var pārbaudēt lietotāju identitāti. Jo īpaši e, tāpēc, ka tehnoloģijas tik strauji attīstās, kādreiz pietika ar IP adresi, tagad e, ar uh, e, vietāluņiem to vairs nepietiek. Un tad mums ir uh, jārunā arī par tādu saistošu aspektu, par abonementu, uh, maksas abonementu runā um, komisija var. Šobrīd ir daudzi pakalpojumi, eh, kur tiek prasīti dažādi dati no patērētāja, bet kā tas viss tiek eh, pārbaudīts, tas nevienmēr ir tik eh, vienkārši, un tad ir jāuzmanās, lai šie pakalpojumi netiktu pārāk apgrūtināti. Tie tie būtiskākie punkti, par kuriem mums ir jādomā. Un tad eh, tas jau daudzkārt ir parādījies, ka šis teksts eh, neskar galvenokārt eh, autortiesību. Šeit ir runa par noteikumu atrašanu ievienātajam tirgum, un tāpēc neesmu līdz galam apmierināts, jo šeit šis ziņojums ir uzticēts jūrī komitejai, un, manuprāt, tam ir jāpaliek uh, mūsu komitejā, jo tas ir svarīgi visiem patērētājiem. Esmu pārliecināts, ka tie ir tie argumenti, kam būs izšķirīga nozīme arī mūsu diskusijās. Es ceru, ka būs laba sadarbība ar kolēģiem un referentiem, lai panāktu līdzsvarotu tekstu, kas visiem nāktu par labu. Paldies! Paldies! Es zinu, ka tauta EKR er, ēnu referentam bija jāiet uz citu sanāksmi, vai uh, kāds iebilst, ja viņai došu vārdu iepriekš? Vai jums arī jādodas prom, jā? Ja? Tad lūdzu varat izteikties, jo jums jāiet uz koordinatoru sanāksmi. Paldies, priekšsādātāji, paldies, kolēģi. Es domāju, ka Zulu kungs pieskārās daudziem no tiem aspektiem, par kuriem būtu jādiskutē e, strādājot pie šī pārnesamības jautājumu, jo tas ir ļoti svarīgs jautājums mums šeit, iekšējā tirgus komitejā, jo šeit ir runa par digitālām inovācijām un par to, lai nodrošinātu visu patērētāju pieeju legāli nopirktam saturam. Šeit mēs runājam par legālām platformām, par legāli nopirktu saturu, bet tāpat ir jācīnās pret nelegāli iegūtu saturu un iespējām to iegūt. Un mums ir jānodrošina eh, tomēr, lai uh, cilvēkiem būtu pieeja legāli nopirktam saturam. Šajā procesā mums ir jāpatur šis ļoti trauslais līdzsvars šajā ziņojumā. Un tas ir īpaši svarīgi, runājot par uh, radošo ciklu, lai uh, satura radītāji saņemtu samaksu par savu darbu. Uh, un tas viss turpinātos. Šeit nav uh, jēgas radīt tādu striktu ietveru, kas uh, sagrautu šo radošo ciklu, jo jau nekāda, nav nekādas jēgas maksāt par uh, zemes kvalitātes uh, saturu. Cilvēki taču vēlas augstu kvalitātu, kvalitātes saturu, kas ir legāli nopērkams. Tātad mums nevajadzētu būt pārāk uh, preskriptīviem, bet jānodrošina juridiskā noteiktība. Svarīgi būtu pievērsties eh, dzīves vietas aspektam, nodrošinot eh, um, iespējas eh, pierādīt uh, dzīves vietas aspektu. Un, ja jūs paraugāties uz apvienoto karalisti, tad ar pasta indeksu uh, bieži vien nepietiek, jo ir vairāk kā 6000 cilvēku, kuri saka, uh, ka dzīvo Bekingams pilī un arī dzimšanas datums nav pietiekams, jo daudz norāda nepareizi un tad izrādās, ka cilvēkam ir 110 gadi. Nē, mums ir jānodrošina, lai uh, mēs norādot, ko varētu izmantot identifikācijai, mēs tomēr ņemt vērā, ka varbūt dalībās starp, uh, starp atšķirības. Mums ir jāatrod pareizais veids, kā to risināt. Mums ir ļoti rūpīgi jāpadomā arī par ieviešanas periodu. Uh, Šobrīd ir seši mēneši, manuprāt, tas ir jāpagarina uz uh, eh, 18 mēnešiem līdz diviem gadiem. Bet ja mēs eh, sadarbosimies šādā veidā, tad es ceru, ka mums izdosies panākt eh, labu un spēcīgu zinojumu no iekšējās mm, tirzniecības komitejas. Un ir jāsaprot, ka Iedzīvotājiem ir jānodrošina pieeja viņu legāli nopirktajam saturam. Es noteikti sadarbošos arī ar kolēģiem turpmāk šajā jautājumā. Great, thank you, Eva Panova. Paldies. Nākošais runātājs Eva Panova. Paldies, priekšsēdētājs. Pirmkārt vēlos pateikties komisijai par labi sagatavoto tekstu priekšlikumu. Es uh, Uzskatu, ka šis instruments būs ļoti nozīmīgs šajā gadījumā. Priekšlikums ir koncentrēts uz pārnesamību un lūdzu kolēģus paturēt to prātā, iesniedzot grozījumus tekstam. Teksts ir relatīvi īss un attiecas uz tehnoloģiski raksturisinājumiem, un, manuprāt, mums, mūsu darbs kā IMCO komitejas deputātiem ir nodrošināt rezultātu mūsu pilsoņiem, uzņēmumiem uz šīs eh, regulas mērķis ir nodrošināts pieju saturam, kas ir legāli iegādāts Eiropā, kā arī nodrošināt uzņēmējiem iespēju sniegt pakalpojumu bez papildus birokrātijas izmaksām. Tomēr teksts nedrīkst ierobežot uzņēmumu iespēju piedāvāt jaunus uh, Eh, pakalpojumus. Un tas ir ārkārtīgi nozīmīgi startupiem, mikrouzņēmumiem un MBU. Es uzskatu, ka pārnesamība ir jauna norma un tai jākļūst par realitāti sākot ar 2017. gadu. Šeit tas nozīmē, ka mums būs jāveic mērtiecīgākās darbības mēs nedrīkstam zaudēt priekšlikumu mērķi ir zināms laiks pagājis kopš priekšlikuma publicēšanas, un es eh, esmu pārliecināta, ka koordinētas darbības palīdzēs mums šo mērķi sasniegt. Atsevišķi punkti ir jāpaskaidro sīkāk. Taču svarīgi, manuprāt, ir tas, lai mēs neizmantotu šo priekšlikumu, lai mēģinātu novērst trūkumus pašreizējā e, autortiesību ietvarā. Mums mēs nedrīkstam veidot smagnēju likumdošanu no šī priekšlikuma, mēs nedrīkstam e, aizmirst, ka tehnoloģijas attīstība ir grūti paredzāma. Ir labi, ja mums ir skaidrība, taču nevajadzētu pieļaut likumdošanas sastingšanu. Tālāk attiecībā uz rezidenta definējumu. Manuprāt, tas ir minimāls, mums tas būtu jāpadara skaidrāks, bet jādara tas proporcionāli un nevajadzētu pieļaut pārāk garas definīcijas. Ideālā gadījumā mums vajadzētu paredzēt definīciju šīs regulas izpratnē, un, manuprāt, vairāk ir jākoncentrējas uz verifikācijas procesu. Tālāk par darbību laikā mēs nu, varētu atstāt definīciju, kā tā ir, un paredzēt par verifikāciju, ierobežojot dienu skaitu, un, manuprāt, nevajadzētu apdraudēt pārnesamības principu kā tādu. Tie, manuprāt, ir galvenie temati, un es cerīgi raugos uz veiksmīgu sadarbību ar jums, lai varētu panākt politisku vienošanos līdz gada beigām. Tādā veidā mēs varēsim nodrošināt uzvaru mūsu patērētājiem, atsakoties no e, roaming izmaksām, no ģeobloķēšanas Manuprāt, tas ir ļoti liels sasniegums pilsoņu interesēs, it īpaši ņemot vērā eiroskepticismu pieaugumu. Un nedomāju, ka mums jāpaturprātā, ka šī regula ir tikai pirmais solis pareizajā virzienā, lai varētu sasniegt pārobežu piekļuvu Eiropas Savienībā. Un cerīgi raugos uz sadarbību ar visiem kolēģiem. Paldies! Nākošais runātājs! ir Kanadanti. Paldies priekšsēdētāji. Beidzot, mēs esam sākā, sākuši strādāt pie šī dosjē. Jau vairākus mēnešus mēs esam par to runājuši, un kā sacīja kolēģi, mēs eh, no savas puses varam sniegt savu devumu. Esmu pārliecināts, ka šis dosie ir ar nozīmīgiem aspektiem iekšējā tirgu. To mēs redzam, analizējot teksta detaļas atbalstu eh, komisijas prie, eh, priekšlikumam. Un Galvenais ir atcelt tos šķēršļus, ar kuriem šodien saskars Eiropas pilsoņi, kuriem ir jādod iespēja brīvi izmantot to saturu, ko ir iegādājušies savā mītnes valstī. Šādu ierobežojumu atcelšana būtu vēl viens solis virzienā uz citu nepamatotu ģeobloķēšanas prakses atcelšanu, kas nav attaisnojams 21. gadsimtā Eiropas Savienībā. Lai varētu izmantot digitālo saturu gan savā mītnes zemē, gan ārpus tās, ir jauns sasniegums patērētājiem, katru reizi integrētākā tirgū, tā skaitā digitālajā jomā. Sasniegums, kas gūst vēl jo svarīgāks, ja mēs domājam par viesabonēšanas tarifu atcelšanu. Šis ir sasniegums, kurš šodien var dot labumu ierobežotam skaitam, bet nākotnē labuma saņēmējs skaits pieaugs. Domāju, ka jāatkārto vēlreiz, ka šo priekšlikumu nevajag, priekšlikums negrozītu autortiesību sadaļu. Un vēlos norādīt, ka patērētājs varēs izmantot tiesības gan savā mītnes valstī, gan ārpus tās esot ceļojumā bet es gribēju ar tos paskaidrot atsevišķus mazāk skaidrus punktus šajā tekstā. Tāpēc uzskatu, ka ir ļoti nozīmīgi, ka ir izvēlēts regulas un nevis direktīvas formāts. Direktīvā. Tomēr šeit ir atsevišķi punkti, kas ir varbūt jāpakļauj kopīgām pārdomām. Uh, attiecībā uz definīciju pastāvīgā mītnes valstis, tālāk trešajā pantā minētie jautājumi, pakalpojums sniegšana, pienākums informēt patērētāju un vēl citi. Un noslēgumā e, e, vēlos piebilst, ka sagaidu, ka šī regula būs spēkā 2017. gadā un sakritīs ar viesobonēšanas tarifu atcelšanu, aizsargājot lietotāju tiesības un pakalpojumu sniedzēju tiesības. Es paļaujos uz to, ka tuvāko mēnešu laikā komisija nāks klajā ar noderīgiem risinājumiem,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 Es atbalstu vairākus komentārus, kuri jau izskanīja no kolēģa puses. Es vēlētos pateikties komisijai par priekšlikumu. Mēs ļoti reti saskaramies ar regulu ar astoņiem pantiem, uz astoņām lapām, ja es tos e, salīdzinu ar tīpa apstiprināšanu, ar 19 pantiem un 400 lapusēm. Es domāju, ka komisija ir paveikusi ļoti labu darbu un tā ir izdevies četrās lapusēs iekļaut ļoti saprātīgu juridisku tekstu. Un es kā ēnu referents aizstāvu šo un atbalstu šo tekstu. Šobrīd es saskatu pāris vajadzības pēc tehniskiem grozījumiem tekstā, trešajā pantā, piemēram, eh, pakal eh, pakalpojumu sniedzējs norāda uz kvalitāti, izmantojot pakalpojumu citā valstī, tāpat o, jānoskaidro, kā pakalpojumu sniedzējs to panāks praktiski. Ir tik daudz uh, informācijas, eh, ko ļoti grūti varētu būt eh, izvērtēt kvalitāti. Tāpēc varbūt mēs gribētu piemierot tādu formulējumu, kur piepērojams, kur pieejams. Tālāk ceturtajā pantā atbalstu eh, paragrāfu par juridisko fikciju, kas nenosaka Eh, kas paredz pakalpojumu sniegšanu lietotāju valstī, kurā tas atrodas. Tāpat eh, nākošajā pantā es arī gribētu piedāvāt formulējuma grozījumus un pievienot trīs jaunus apakšpunktus vai nu šeit vai septītajā pantā. Pirmais, kā regula vai līguma grozījumi nedod tiesības atkāpties no līguma. Pirmajā punktā ir skaidrs, ka nepārvietojamības klauzulas nav paredzams. Un paragrāfā ir, ir jāiekļau paragrāfs, ka šīs izmaiņas nedot tiesības atkāpties no līguma starp pakalpojumu sniedzēju un saņēmēju. Mums ir jāpasargā patērētāji un ar šo regulu tiktu piešķirts lielāks tiesības patērētājiem un tās nedrīkst eh, apdraudēt nevienu, kurš vēlas atbrīvoties no sava televīzijas līguma. Un visbeidzot, es gribētu ieteikumu no kolēģiem, manuprāt, ir vajadzīga ritkopa, kurā ir norādīts, ka tas nedrīkst izmantots, lai palielinātu abonēšanas cenas. Es negribētu, lai pārvietojamība būtu izmantojama kā iegansts augstākām abonēšanas cenām. Paldies! Vai vēl kāds, vai, vai kāds no goēja? vēlas izteikties no zaļajiem. Um, this... Paldies, es domāju, lielākais labums no šī priekšlikuma, jā, ka tas uh, ir tāds uh, pretrunīgs, bet es domāju, ka komplementu. Mēs runājam arī par autotiesību, kas to ir saistītas, un es domāju, ka komisija ir izdarīts uh, eh, likumdošanas darbs, un viņiem ir uh, izdevies to prezentēt kā nepretrunīgu uh, likumu, kas atrisina ļoti specifisku problēmu, un tas ir domāts eh, cilvēkiem, kuriem jau ir eh, iespēja izmantot šo pakalpojumu, kas atrodas citā valstī. Domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, bet, protams, ka mums visiem ir jāatceras, ka nekādā veidā tas ne, ne, neatrisina ģeobloķēšanas jautājumu plašākā mērogā. Un, eh, jo ļoti daudz cilvēku ir, sakot, robežu nepareizajā pusē. pusē šeit raugāmies, kādus papildus priekšlikumus komisija izvirzīs, kas to risinās. Un gribētu teikt paldies uh, referentam par to, ka viņš aktīvi uzsāca diskusijas ar citiem, citām komitejām, kas ir arī iesaistītas. Un es domāju, ka šeit ir nemaz nav tik daudz jāmaina šajā priekšlikumā. Domāju, ka daži paskaidrojumi būtu nepieciešami. Dita Šaransov jau pieminēja viens ieteikums, ko gribētu pievienot, ko mums vajadzētu ņemt vērā, padomāt par to, ka par uzraudzības mehānismu vajadzētu pievienot punktu, jo tas ir kaut kas, kas eh, pagaidām vēl nav. Par ietekmes novērtējumu komisijā pēc pieciem gadiem vajadzētu pārskatīt šo priekšlikumu. To vajadzētu pieminēt arī likuma tekstā, normatīvai tekstā arī. Visas definīcijas, kas ir izteikti kas šajā priekšlikumā ir ļoti pamatotas, tur nav nekāda pamata ieviest laika ierobežojumu, un tas ir viss vienā te pašā lapusē. Drusku esmu norūpējusies par ieteikumu, kas nāca no padomes ieviest elementu, kā atgriezt regulāri dalību valsti par šo rezidences pienākumu definīcija. Es domāju, ka ka kādam ir jāatgriežas regulāri uz rezidences dalībās, kur viņš dzīvo, tas, eh, vai tad tas nozīmē, ka eh, pakalpojumu piegādājumi tas ir jāpārbauda? Domāju, ka komisija šeit vajadzētu veidot tādu priekšlikumu, kas nekādā veidā negatīvi neietekmē datu aizsardzības noteikumus. Tā kā nevajadzētu būt tā, ka konstanti nemitīgi tiek pārbaudīta patērēta atrašanās vieta. Tā tad mums vajadzētu šo aspektu mainīt, lai nebūtu tā, ka cilvēki tiek novēroti, kā viņi tiek uh, ceļo pa Eiropu, ka to darītu pakalpojumu sniedzēji. Es domāju, ka daži paskatrojumi būtu vajadzīgi. Vismaz uh, maksājumu pakāpojumiem šeit uh, varbūt vajadzētu pietikt ar to, ka varētu pārbaudīt banka konta informāciju un dažas idejas, ka to varētu apiet un uh, varētu cilvēku atvērt banka kontus visur Eiropā, lai dabūtu šo pārvietošanās iespēju. Es domāju, ka tas mūsdienās ir daudz uh, vienkāršāk uh, kā apiet ģeobloķēšanu, nevis, ka vajadzētu atvērt visur Eiropā bankas kontus, un mums vajadzētu atcerēties, ka vajadzētu ievērot uh, normu proporcionotāts principu to tad vajadzētu vēl noskaidrot, eh, ka par maksājumu pakalpojumiem vajadzētu pietikt ar bankas konta pārbaudi, lai ieteiktu dažas vēl. Un savukārt, kā nemaksas, nemaksāšanas, kas nav saistīta tieši ar maksājumu pakalpojumiem, tas ir eh, vajadzētu kaut kādā samērīgā veidā varēt pārbaudīt šo rezidences jautājumu. Jūri komitejā šis dokuments arī būs. Es domāju, ka mēs varēsim ātri panākt vienošanos, lai tas varētu nākamgad stāties spēkā. Paldies! Kāja Kalas. Kāja Kalas. Paldies! Lielākā daļa jau tika pateikta, ko vēl gribēju pieminot, gribētu atbalstīt Džuliju par pēdējo punktu. Es domāju, ka ļoti svarīgi, ka mums vajadzētu būt piesardzīgiem autortiesību turētājiem ir spējīgi pieprasīt eh, pakāpojumu piegādātājiem nemitīgi pārbaudīt to, kur tad eh, lietotājs atrodas. Es domāju, ka mēs nevēlamies šādus pārpratums situācijā, lai nemitīgi pakāpojums niedzēja varētu pārbaudīt eh, IP domāju, tas būtu pretrunā ar datu aizsardzības eh, noteikumiem par banku kontu. Nezinu, vai tas īsti strādā, bet es domāju, ka mums, eh, principā, vajadzētu ņemt vērā to kā vienu iespēju, lai izvairītos no datu, jāmprātīgas izmantošanas datu normu pārkāpumiem. Jā. Vienīgais punkts, ko gribēju pateikt, ir tas pats, ko teica arī komisārs, proti atcerieties aspektu, ka vajadzētu nodrošināt, ka lai patērētāji var piekļūt jebkādam saturam, mums vajadzētu nodrošināt, ka ir jānodrošina daudzveidība un au, bet lai saturs, kas tiek radies, lai tas būtu pieejams. Es domāju, ka, jā, no komisijas vēl vēlas izteikties eh, pārstāvi no komisijas, jā, paties, ka atnācāt. Thank you much. Paldies, priekšēdētāja. Nedomāju, ka man vajadzētu šeit. Um, rūkoties pret eh, deputātu izteikumiem un eh, domāju, ka mums ir nepieciešami, eh, nepieciešams arī diskusijas un gribētu arī atgādināt šeit komitejā arī, jūs noteikti to zināt, ka, protams, autortiesības temats ir arī iekšējo tirgus temats. Svarīgi ir arī, lai mēs sasniegtu situāciju, kurā uh, patērētāji, kas ir samaksājuši par saturu, lai to varētu arī izmantot. Un par uh, rezidences, par dzīvo, dzīves vietas uh, koncepciju, domāju, ka tur vajadzētu balansētu un uh, samērīgu pieeju. Piekrītu arī tiem, kuri teica, ka nav nepieciešams ierobežot šo mobilitāti un uh, un izmantošanas laiku, jo pilsoņi taču braukā pa Eiropu, un šī regulējuma mērķis ir tieši to nodrošināt. Jā, un komisija ir gatava iesaisties atbalstu Andrējas. Jā, paldies priekšādātājiem. Jā, man pavisam mazu ko piebilst eh, mūsu ēnu referenti Eva Panovu. Vēlos eh, viņai teikt paldies, ka viņa tik skaidri pateica, ko tautas partija, kā tautas partija vērtē šo priekšlikumu. Protams, ka mēs arī saskatām, ka pasauli mainās, un līdz ar to arī pakāpojumi, kas tiek pārraidīti tiešsaistē Eiropas Savienībā. Marija Martina Prāt tikko kā teica, ka tas ir vismaz tikpat svarīgi iekšējiem tirgumu, kā arī autotiesību jautājums. Protams, tas tā ir, un paldies Dievam, ja es pareizi skatos uz kolēģi Anu Karācu Biltu, ir jau vairāk pakalpojumu sniedzēji, kas jau, kam jau ir izdevies vai nu mūzikas eh, materiālus vai, vai citus pakalpojumus piedāvāt visur Eiropas Savienībā bez robežām. Un es domāju, ka ja ir līgums starp patērētāju un piegādātāju, ja ir vēl viens līgums starp to, kurš uh, mūziku vai kaut ko citu ir radījis un to uzņēmumu, ka šo filmu vai šo uh, muziku sniedz eh, pakāpotājiem. Ja visi šie līguma punkti, kurus mēs varbūt visus nezinām, protams, kā iejauza šajā instrumentā, ietekmē šo instrumentu, tam, protams, ir lab, labs pamats, eh, proti um, iekšējā tirgus radīšana, bet nedrīkst, tas būtu arī re, retroaktīvi darb, darbībā, un šeit uh, ir jāraugās uz proporcionātās principu, jāraugās, cik uh, stipri notiek iejaukšanās jau esošos liekumos. Tik pieminētas jau futbola līgas kā elementi, kuri varbūt eh, šeit būtu grūti to nodrošināt, jo šeit nacionāli, un tas sevišķi attiecas uz eh, Anglijas premjerlīgu, šeit var būt, eh, tur ir cits juridiskais ietvars, kad šī direktīva tiks pieņemta. Es domāju, ka vidustermiņā vajadzētu spēt nākamo soli, bet katrai atsevišķai dalību valstī uh, būs eh, nepieciešams pielāgoties, un par to arī vajadzētu runāt, to nevajadzētu ignorēt. Un es domāju, ka treškārt Eiropeizācija tirgu izmantojušos pakalpojumus eh, zināmā mērā arī dalībvalstu eh, piedāvājumus, tā sakot, vairs padarīs nevajadzīgus, jo šeit ir tādi īpaši tirgi dalībvalstī, bet nākotnē tie vairs nebija iespējami. Un būs arī mazāk eh, finansējuma iespējas eh, viņu rīcībā. Man ir paveicies, ka nenāk no šādas mazas vai vidējas valsts. Un es varbūt man šeit, es šeit domāju savādāk, man par kaut ko citu jādomā, bet šeit vismaz vajadzētu padomāt, ka varētu būt arī tāda ietekme. Un kā visiem kolēģiem vajadzētu arī apzināties, kad viņi balsos par šo projektu, kur es principā ļoti atbalstu. Paldies! Okay, Marko, would you... Marko, vai jūs gribētu atbildēt? Jā, pavisam īsi. Arī man ir svarīgi, lai mazie ražotāji neciestu pēc šīs regulas pieņemšanas, un tāpēc būtu labi šeit veikt ietekmes novērtējumu attiecībā uz abonementiem, uh, un kā tad tas varētu to visu ietekmēt. Paldies! Par laiku es saprotu, ka būs diezgan ātri jāstrādā. Ja vēlamies uh, ievērot jūrī uh, termiņus, mēs to apspriedīsim koordinatoru sanāksmē, bet izskatās, ka termiņš uh, atzinumam būs 25. mais un 24. jūnijas būs uh, grozījuma iesniegšanas termiņš, un tad varētu par to balsot septembrī. Bet par to mēs vēl vienosimies koordinātoru sanāksmē. Bet ne tagad, nākamajā koordinātoru sanāksmē. Es vienkārši aicinu visus strādāt ātri, jo jūrī grib pēc iespējas ātrāk pie šī uh, dokumenta darbu pabeigt. Vai mēs tagad varam pāriet pie koordinātoru sanāksmes? Already, um, running a bit late.